Okay, um... Lieliski priekšā tā tā sāk sanāksme. Skatos apkārt. Redzu, ka varam vismaz ķerties pie darba kārtības apstiprināšanas. Neviens uz mani vēl nekliedz lieliski. Nesmu gan pārliecināta, vai varu vispār turpināt šai darbu. Ēnu referenti pirmajam darba kārtības punktam nav pieejami, un savukārt priekšēdatājs paziņojumi viņam arī būtu jādzird nu tad es nezinu, nevar sākt darbu, jo te nav pietiekami daudz deputātu. Nesmu gatava tukšai talpai paziņot priekšādātāju paziņojums un arī pirmā darba kārtības jautājumu izskatīšanai vajadzīgie cilvēki vēl nav. Žans Pols nav klāt. Vai tad jūs vēlties, lai mēs tagad dodamies pasnaust vai? Nē, nav tavs partija nav pārstāvēta, turpina priekšādātāji. Vai tas nozīmē, ka tikai tautas partijas klātbūtnē varam sākt darbu? Nē, es gribētu tomēr redzēt, lai visas grupas, arī jūsu grupas pārstāvi, Filip, ir klāt. Tāds ir mans viedoklis, saka priekšādātāja. Filips Lambers turpina, vismaz viena trešdaļa no mūsu grupas ir pārstāvēta. You're, you're doing yeah. S&D, yeah. that's okay. Yeah, that's, Philippe. Okay, right. Well, in that case... Labi, nu tad tādā gadījumā tomēr turpināsim. Otrais darba kārtības punkts - protokola apstiprināšana sanāksmē, kas notika 4. un 5. novembrī. Ceru, ka varam to apstiprināt. Priekšādātais paziņojums to, tomēr jums izklāstīšu kādā citā reizē, kad būs vairāk klātesošo. Jo tiešām nevēlos to, tos izziņot tukšai tālpai. Līdz ar to nonākam pie 4. darba kārtības punkta un tas ir noteikti lielu uzņēmumu koncernu nefinanciālās un daudzveidības informācijas atklāšana, atzinums. Pati viena esmu atzinumu gatavojusi, Un tātad šo atzinumu gatavoju, un šodien mums paredzēti gro, izskatīt grozījumus. Pirmām kārtām gribu teikt, ka ir ļoti daudz vienprātības grupu starpā Nu, vismaz attiecībā uz lielāko daļu grozījumu, un cerams, tas nozīmē, ka varēsim nonākt pie plaša aptvērumu kompromisiem, ko visi varēs attiecīgi arī pieņemt. Esmu paredzējusi šos pirmos kompromisu uzmetumus jums izplatīt jau tūlīt pēc šīs sanāksmes. Tāpat arī gribētu teikt, ka mums ir atzinums sagatavot saskaņā 49. reglamentu pāntu un nevis 50. Nu, tas tāpēc, ka tā šādi ir iznājas sarunas par komiteju lomām un tam līdzīgi. Nu, skatīsim grozījums varbūt pa tēmām. Pirmām kārtām sliekšņi, kuru pārkāpjot uzņēmumiem nāk šāda informācija iesniegt. Šeit ir iesniegt tādi grozījumi, ka šo sliekšņi samazina. Un tad ir tādi grozījumi, kas to savukārt paaugstina. Tas varētu rast, būt problemātisks jautājums beigu beigās. Mums varbūt nāksies vienkārši nobalsot par to, pie kā palikt un tad mēs attiecīgi varēsim iestrādāt to kompromisos. Bet es domāju, ka mums tomēr ļoti piesardzīgi jāizturas pret aptvērumu, tīpaši tāpēc, ka mēs varbūt uh, Eh, nonāksim pie tā, ka uzņēmumiem būs jāiz, jāiz, jāizplat vairāk informācijas nekā komisijas priekšlikumā. Mēs taču nevēlamies ES uzņēmumus pārliek apgrūtināt un tāpēc aptvērumā iekļaut mazākus uzņēmumus nekā vajadzīgs. Viņi nevarēs tikt galā ar šīm papildus prasībām, kas paredzētas priekšlikumā. Man sākotnējā doma bija tāda, ka pirmām kārtām vajadzētu skatīties uz uzņēmumu apgrozījumu un nevis nodarbināto skaitu. Ir īpaši tāpēc, ka attiecībā uz finanšu uzņēmumiem varbūt ļoti, ļoti plaša apgrozījuma uzņēmumu, ka, kurās tomēr darbojas salīdzinoši ļoti nedaudz darbinieku. Un šādiem uzņēmumiem var būt, protams, ļoti liela ietekme uz tiem uzņēmumiem, ar ko tie kopā strādā, un tos tāpēc būtu jāietver aptvērumā. Savukārt esmu gatava paskatīties, kas tad ierosināms citiem ēnu referentiem, un tad varbūt iespējas, iespējamā variantā saskaņot to ar nesen pieņemto grāmatvedības direktīvu. Turklāt, Te ir arī papildus informācija, piemēram, par piegādes uzņēmumiem un tam līdzīgi. Visi šie papildus elementi arī iet attiecīgajā virzienā. Par starptautisko ietvaru runājot. Arī šeit iesniegtie grozījumi ir diezgan līdzīgi. Daži iet varbūt tālāk nekā mans sākotnējais grozījums un aicina, lai uzņēmumi e, paļaujas uz ES vai starptautiskiem ietvariem un e, šo izvēli nevēlas atstāt uzņēmumu ziņā. Nu, es atbalstu tos grozījums, kas palīdz, teiksim, šajā gadījumā ierosinot izstrādāt vadlīnijas, pamatnostādnes arī daudznacionāliem uzņēmumiem. Ģenerāli, es savu ģenerālu sekretārs rīt pie mums ieradīsies, un tad varēsim viņam arī uzdot jautājumu, ko viņš par to visu domā. Priecājos tāpat redzēt grozījumus, kur izteikts aicinājums valstīm katrai atsevišķi sagatavot ziņojumus pa sektoriem. Es domāju, ļoti svarīgi, lai ekon skaidri un gaiši šeit pasako domā, jo šķiet, ka vispārīgā kārtā mēs pilnīgi noteikti esam tie, kas šo domu izvirza avangardā un esam vēlamies iet šajā virzienā. Domāju, ka mums ar šo jautājumu būtu jāizdara zināms spiediens, tīpaši ņemot vērā, ka mums ir atbalsts arī no komisijas un padomas puses. Tāpat laikam mums jābūt, protams, piesardzīgiem, kur mēs šos grozījumus iekļāvām. Es savē, savu grozījumu iesniedzu no jaunas, iedzvietojot to citā vietā, un arī citi grozījumi, kas, piemēram, nāk no S un D grupas, eh, ir apspriežami, nenoliedzami. Man arī ļoti interesē, kas sakāms Arlīnai Viņa galvā ir referenta, kas strādāja nesen pie grāmatvedības direktīvas. Nevēlamies, lai šeit rastos kaut kādi konflikti. Mums ir vajadzīga loģiska vieta šāda veida informācijai, tā lai apietu kaut kādus liekus riskus un neapdraudātu jau nesen svaigi pieņemtus lēmumus. Varbūt labāk, varbūt tad šīs lietas no jauna var sārā necelt un, un nepurināt. Nu, redzēsim. Cerams, ka mums būs vienprātība arī par to, kādā veidā mēs varam risināt šo jautājumu, kā paplašināt aptvērumu, bet drošā veidā. Ko vēlējos teikt? Ja šādi ziņojumi pa valstīm tiktu sagatavoti, tad tādā gadījumā būtu vajadzīgs arī atbilstīgs revīzijas līmenis, un tad mēs varētu būt droši, ka tam vispār ir kaut kāda jēga. Par daudzveidības informācijas atklāšanu es domāju, ka ļoti svarīgi, lai politikas veidot tādu politiku, kas mudinātu daudzveidību un šāds informācijas atspoguļošanu. Tāpēc priecājos par grozījumiem, kas tieši vērst uz to. Ceru, ka varēsim tos iestrādāt kompromisos vai nobalsot par tiem to pašreizējā formā. Es domāju, ka šobrīd būtu labi šo prasību attiecināt uz biržā kotētiem uzņēmumiem un nevis uz citiem nefinans, nevis uz citu nefinanciālu raksturu informāciju. Bet nu no arī šeit es esmu atvērta dažādu veidu ierosinājumiem. Tālāk šis eh, at, nodrošināt atbilstību vai izskaidrot neatbilstību, šis princips, mums prāt, arī ir piemērojams ar zināmu elastību. Uh, uzņēmumiem gal galā ir vienkārši galvenais uzdevums pārdomāt to, ko viņi dara, kā viņi atspoguļo savu darbību sabiedrības priekšā. Un viņiem, protams, līdz ar to jāsniedz ļoti saprātīgi skaidri paskaidrojumi, kāpēc viņi kaut kādu informāciju neatspoguļo vai kāpēc kaut ko viņi nedara, nevis tikai kaut vienu formālu līniju paredzēt kā skaidrojumu. Nē, tas nedrīkst būt tāds vingrinājums, kur vienkārši izdaram ķeksīti. Nē. Tad Žans Pauls Gozes savukārt ieviesina šī drošā patvērumu klauzulu Domāju, ka te mums jāsturas piesardzīgs. Domāju, ka tam būtu ļoti būtisks seks uz to, par ko esam jau vienojušies attiecībā uz uh, ieguvas rūpniecību grāmatvedības direktīvas kontekstā. Tiešā, netieši to var tulkot arī kā prasību, kas, iet, eh, kas attiec uz informācijas izpaušanu trešām pusēm un uh, pārskatāmības noteikumu samazinājumu. Šai kontekstā komisijas vērtējums būtu ļoti interesants, to, kā šī prasība varētu ietekmēt, piemēram, konkurētspēju. Nu, varbūt komisijas ziņojums varētu nākt ļoti strauji, tūlīt pēc tam, kad likumdošanas akts stājies spēkā. Uh, pieeja, ko izvēlējāmies e, kapitāla pietiekamības direktīvas numur 4 kontekstā, bija tāds, ka vienkārši virzījāmies uz priekšu, un tad, ja redzējām, ir kaut kādi iemesli, iemesli kāpēc atkāpties no šādiem principiem, nu tad tādā gadījumā šī pārskatu sagatavošana, atskaitīšanās varētu notikt attiecībā uz kompetento varas iestādi, nu šajā gadījumā varbūt nodokļu varas iestādi, bet iesākumā izmantojam prezumciju pieņēmumu, ka informācija būs publiska, Un, ja ir kaut kāda veida atteikšanās informāciju publiskot vai kaut kāda iemesla, kāpēc to nedarīt, tad tiem ir jābūt ļoti pamatotiem un ļoti minimāliem. Tādu nedrīkst būt daudz, to nedrīkst izvēlēt par tādu vienkāršu pieeju. Nē. Domāju, ka tu varbūt diezgan interesanti šo jautājumu apspriest sīkāk arī ar SAO pārstāvu rīt. Par komisijas deleģētajiem aktiem runājot un min, obligātajiem rādītājiem. Šeit ar nepacietību gaidu jūs skaidrojums, Filip, attiecībā uz jūsu ierosinājumu, jo nesaprotu īsti, kāpēc jūs vēlaties piešķirt komisijai papildus pilnvars lēmēs lēmumu pieņemšanā un nevis vēlties atstāt lē, šos lēmumus nacionālā starptautiskā kontekstā, bet nu jūs noteikti to paskaidrosiet. Tālāk ir arī vairāk priekšlikumi noraidīt eh, šo visu pasākumu, tie pārsvarā nāk no kaut kādiem vācu avotiem šķiet Un arī te gribēšu, protams, dzirdēt paskaidrojumus, bet saprotu, ka tas ir saistīts ar pārskatāmību attiecībā uz uzņēmumiem, un tas ir jautājums, kas ir jāsaka diezgan sāpīgs punkts Vācijā, acīm redzot. Tas ir jautājums, kas nerati izriet um, prožektoru gaismā, par to tiek runāts. Un viņi vienmēr cenšas šo pārskatāmību samazināt. Es tam īsti nejūtu līdz, tāpat arī kā nevēlos, piemēram, lai Lielbritānija varētu netraucēt nodarboties ar finanšu pakalpojumu sniegšanu bez kaut kādas kontrolas. Nē, ir pienācis laiks mainīt šo lietu kārtību. Un tagad tāpēc pāriesim tālāk, runās došu vārdu ēnu referentiem. Vispirms Žans Pols Gozes lūdzu. Paldies priekšādātāji! es ārkārtīgi baidījos, ka ieradīšos par vēlu un šķiet, ka tiešām mazliet arī aizkavējos. Atvainojos par to, runāšu par vienu punktu, par grozījumu, ko iesniedz un ko jūs nu patās arī minējāt, tātad šī drošā patvēruma klauzula. Es domāju, ka atsevišķas personas, kas lasot šo grozījumu, uh, Eh, vai nu to nav pareizi sapratuši, vai vienkārši to nav vispār lasījušas, jo Francijas varas iestāde savukārt versās pie manis, sakot, ka lūk, es cenšoties īsti sagraut visu, ko viņi esot centušos uzbūvēt, un tas pilnīgi noteikti ir pārspīlējums. Atvainojos priekšādā, tā saka, man nebija pieejams tulkojums angļu valodā. Hmm, nu tad varbūt jā, varbūt varat uzlikt austiņas, tas pilnīgi noteikti varētu novest pie labākas saziņas, citādi tā ir visai švaka. Kā jau teicu, ir tāda acīm redzot ne, nepareizi lasījuma attiecībā šo grozījumu. Es ļoti atvainojos, bet man joprojām austiņās skan tikai un vienīgi franču valoda. Vai nav lieliski? Saka runātājs. Jā, tagad šķiet ir pieejams angļu valodā tulkojums. Tā tiešām vēlos, lai tāds arī būtu. Hmm, nu šo vienīgo reizi, kad es patiešām cenšos. Jā, šķiet tagad viss ir kārtībā. Sākšu no jauna. Nu tā tad par manu grozījumu runājot, jāsaka, tas nav nekas pilnīgi biedējoši jauns. Te runāj, nerunājam par to, ka vēlamies kaut kādā veidā sam, sabojāt visu šo principu, ka informācija tiek iesniegta pa valstīm, bet te ir pārstādi e, pašais pieņēmums atsevišķās valstīs ka nacionālās varas tiestādes liedz publicēt kaut kādu konkrētu informāciju. Ir tādas valstis, kas varbūt nav īpaši atvērtas un kas šādu veidu komunikāciju aizliedz. Un ir svarīgi atcerēties, ka, um, ko tad dara uzņēmums šādā gadījumā. Es vienkārši saku, ka ja kādā valstī ir šāds aizliegums, nu, piemēram, lūk, atklāt kaut kāda veida informāciju, tad tādā gadījumā uzņēmums netiek atbrīvots no atbildības. Nē, uzņēmumu tādā gadā ir jāvērš pie komisijas un jāizskaidro, kāda ir situācija, un komisija savukārt tad ir jāizvērtē, vai šajā gadījumā šāds aizliegums ir saprotams, jeb nē. Un tādā veidā uzņēmums, eh, nu, vai, viņš, vai uzņēmums šādā veidā drīkst izvairīties no kaut kādas atbildības? Nē. Lūk. Jo, nu, kā jau teicu, nav nekādas uzņēmuma jāuzņems atbildība, ja tas pilda nelikumīgu pavēli, nelikumīgu rīkojumu. Nē. Un tādā gadījumā ir jābūt kaut kāda veida sodiem un sankcijām, tā nedrīkst notikt. Nu, lūk, tāpēc vērš jūs uzmanību uz šo grozījumu. Uh, sakot, ka nevēlos šeit radīt kaut kādus jaunus izņēmumus, nē, gluži otrādi. Eiropas komisija galgulā tad būtu beigu beigās tā, kas, lūk, pateiktu, vai šāda veida rīkojums ir pamatots, legāls vai nē. Nu, lūk, tāds mans grozījums. Paldies. Okay, thank you very much. Liels paldies. Es tagad runāju savas grupas vārdā, man ir daži personiski punkti. Es vēlētos pateikties referentei par to, kas mūsuprāt ir ļoti pozitīvs atzinums, un ir ļoti svarīgi tas, ko dara šī komiteja. Mēs tiešām vēlētos redzēt kaut ko uh, precīzāk izdarītu šajā jomā. Tā kā es ļoti priecājos, ka ir key performance minēts, kad ir paskaidrots eh, atsevišķās vietās, savukārt citur trūk šī detalizētā eh, izskaidrojuma. Eh, jā, mēs arī apsveicam piegādes ķēžu, lielākas caurskatāmības nodrošināšanu un arī nodokļu darījums. Mums faktiski nav tādu jomu, kurās mēs īpaši būtu kaut kādās pretējās domās. Tā kā e, jūri komitejai mēs e, droši vien varēsim nodot diezgan vienotu vēstījumu e, īpaši attiecībā uz grāmatvedības standartiem un caurskatāmības direktīvu. Bet ir kāda lieta, par ko es vēlētos runāt, īpaši komentēju, adresēju komentāru Žanam Polam. Mēs nevēlamies problēmas ar tādām jomām, piemēram, rūpniecības sektoriem noteikti tie kaut kādi krimināla rakstura izņēmumi. Tātad, ja mēs vienojamies pie tam par to, kas ir attiecināms, teiksim, uz kalnrūpniecību, uz mežrūpniecību, ir globāli nosacījumi, kuriem ir attiecīgi tiesību akti, kas šīs jomas eh, regulē. Un mēs uh, esam parakstījušies, tā teikt, ievērot eh, šos te noteikumus, un faktiski mēs tam esam piekrituši tajā dienā, kad Jānsoši ieradās pēc Saharo balvas, jo, piemēram, Birmā ir ļoti, Mjanmā ir ļoti daudz neizmantotu resursu, jā, bet tur ir savi noteikumi. Uh, Tā kā mēs nevaram vēlreiz izskatīt šo te kalnrūpniecības nozari, piemēram, to noraidīja ASV, jo ja mēs vēlamies noteikt krimināli izņēmums, tas nozam, nozīmē Angolu, Kamerūnu, kurās nav šīs likumdošanas. Tās valsts, kurām tās nav, vienkārši to ieviesīs, lai izvairītos no šīs atklātības. Mēs par to debatējam bez gala un bez malas, vismaz pēdējos trijos trialogos. Un man ir ļoti bēdīgi, ka lielās uh, naftas kompānijas eh, caur, savu juridisko, caur savām juridiskajām firmām ir atsūtījuši tādu vēstījumu, kas ir ļoti mūsinoši. Respektīvi, viņi negrib eh, skatīties, eh, ko mēs darām citās nozarēs, bet viņi vēlas eh, balstīties vai atrunāties ar to, jo viņiem ir svarīgs tas, ko mēs darām attiecībā uz kalnrūpniecību. Nu, un tā kā būtībā referenti ir rīkojusies ļoti gudri, un šis te grozījums, kas tiek attiecināts uz pilnīgu citu pantu, faktiski varētu atrisināt visu šo situāciju bet es vēlētos gāzi, eh, gāzes rūpniecību, kalnrūpniecību un mežsaimniecību atstāt eh, tātad ārpus šī visa. Tās ir tātad atsevišķi nozars. Un gal galā mēs vēlamies, lai korumpēti režīmi uh, tiktu saukt pie atbildības bet tas tomēr ir cits standarts, un tāpēc to vajadzētu atstāt ārpusē. E, vēlētos arī izteikt brīdinājumu. Es nevēlos, lai mums rastos grūtības, bet mums ir ļoti rūpīgi jādomā par to, kā mēs strādāsim ar šo ļoti smago jautājumu. Nemaz tik daudz uh, laika mums nav palicis. Ir trīs priekšlikumi. Vienā nebūs nekādu atsauču uz CBCR, otrs būs prezidentūras priekšlikums Tas ir labs priekšlikums. Tur viss eh, tiek prasīts, kā eh, viss ir atklājams, ir prasība pēc visa publikošanas, publiskošanas, tas prasa arī uh, audita rezultātus. Un uh, Te jāatceras arī, ka uh, Jūri komiteja ir Baldasāri priekšlikums, kas, manuprāt, ir vājāks. Bet galvenais ir tas, ka mēs negribam, lai mēs izmestu visu, kas attiecas uz nefinanciālo informāciju tikai tāpēc, ka tā ir ārpus CBCR. Nu, bet lūdzu, bet tas tiešām ir saistīts ar riskiem, ar, ar, ar visu piegādes ķēdi un tā tālāk un tā tālāk. Un tieši tādēļ es domāju, ka referentiem ar ēnu referentiem ir strateģiski jādomā par to, kā to visu varētu virzīt uz priekšu, lai mēs panāktu vislabāko vienošanos. Uh, Un tagad, acīm redzot, daži mēģina panākt to, lai mums vispār nebūtu šī valstu ziņošanas pienākuma, tāpēc, ka uz atsevišķām nozarēm tas neatiecas. Kā es jau teicu, padomē ir diezgan liels skepticisms attiecībā uz to visu. Daudz dalībvalsts vispār nevēlas nekādu ziņošanas pienākumu. Nu, un e, tā tad uz spēles tā tad tiek likta vienošanās par CBCR, e, bet mums ir jāpadomā par e, to, ko tad īsti darīt. Paldies, Arlīna! Mēs, protams, ņemsim vērā tavu pieredzi. Lambert kungs. Vispirms es domāju, ka mums CBCR ir jāaizstāv Eh, banku sektorā, eh, mežsaimniecībā un kalnrūpniecībā. Tātad tur tas jau pastāv. Tas, protams, nav G20 jautājums, taču tas ir jautājums, ko mēs esam ielikuši likumdošanā, un tāpēc es nevēlotos to zaudēt. Es arī piekrītu tam, ko Arlīna sacīja, mm, piešķirošo kriminālo izņēmumu. Uh, Mm, respektīvi mēs te varētu tā kā tad izslēgt tās eh, likumdošanas, kas mums nepatīk, piemēram, Angola vai Kaimanu salas. Tā tad tas dotu attaisnojumu, eh, piemēram, lielajām bankām neziņot pa valstīm. Pienākumam ir jābūt, ja problēmas radīsies, mēs ar tām varam strādāt. Bet jautājums ir, vai soda naudas var būt lielākas uh, tajās jurisdikcijās, kas mums nepatīk. Nu, šeit mums ir izvēle, uh, vai respektēt visus tiesību aktus, vai tikai to, uh, liku, to, to jurisdikciju tiesību aktus, kas mums nepatīk. Runāt par stratēģiju. Mana pieredze Tad, kad mēs runājam par CRD4, faktiski visas dalība valstis bija pret mums. Varbūt, ka tomēr Vācija, bet man, es to neatceros. Šārona arī starp citu toreiz bija klāt. Labā lieta par to visu ir tā, ka tuvojas Eiropas vēlēšanas un e, mums šeit ir jārīkos ļoti uzmanīgi, lai e, atbilstoši izspēlētu sabiedriskās domas kārti, jo kāds attaisnojums būs jebkurai valdībai vērsties pret Atklātība pret cārskatāmību. Nu, protams, ka jūs varat runāt, jā, tā ir papildus birokrātija un tā tālāk un tā tālāk. Nu, jā, eh, varbūt tā ir tikai tāda acu aizmālēšana. Protams, ka lieliem uzņēmumiem cipari ir, un tas neprasa daudz pūļu, lai tos publicētu, un tieši tos puišus mēs gribam pieķert pie rokas. Tātad es gribu redzēt Kādu uh, attaisnojumu var minēt kāds finanšu uh, ministrs pirmsvēlēšana kampaņā, pasakot, nē, mēs nevēlamies uh, atklātību? Tad citu decembrī būs interesants notikums padome, kad padome ir jāpilda savus solījumus, ko tā dēva offshore līgas mēdī gada tirgu kad viņi sacīja, ka izlems eh, m, par banku noslēpumu atcelšanu decembrī. Starp citu, mēs varam izdarīt uz viņiem spiedienu un jautāt, vai jūs tagad eh, risināsiet šo banku noslēpumu jautājumu. Vai jūs atbalstīsiet mūs eh, par valstu ziņošanu, ziņojumu iesniegšanu? Tad mēs varēsim vienoties. Respektīvi, mēs varam nedaudz eh, izmainīt to, ko mēs gribam ielikt nefinanciālajā eh, ziņošanas pienākumā. Bet no otras puses varam izdarīt eh, spiedienu uz slikto pusi, jo viņi tādi ir. Un šādā, es, es te gribu spēlēt tādu smagu spēli. Nu, ja jūrija komiteja nespēlēs tik cieti, jo, protams, ir arī lobby ārpus un parlamentu un iekšpusē parlamentā, un tad, protams, mums būs ļoti grūti, un, ja mēs runājam par CRD4, nu, tad varbūt to nebūs tik vienkārši izspēlēt, bet es uh, domāju, ka mēs varam tādu pašu uh, eh, faktu priekšā nostādīt jūri komiteju. Vai Lēn, vēl, Lēns kungs, piemēram, vēlas aizsargāt aptaukošanos, piemēram, vai, vai ko citu? Nu, nē, es domāju, ka mēs varam viņam uzbraukt. Jo es šito visu vairs nevaru izturēt kā mēs varam to visu padarīt sagramojam. Nu tā tad eh, valsts ziņošana eh, un arī ziņošana par nefinanšu, tad nefinanšu informācijas sniegšanu. Nu, labi, mazos uzņēmums varbūt nevajadzētu ar to visu uh, pārslogot. Šeit mēs varbūt varam vest sarunas par to, uh, Nu, kāds tad ir uh, eh, uzņēmumu izņa, izmēra līmenis, teiksim, dažādās grupās, bet, nu, varētu noteikt, kuri uzņēmumi tātad, kuriem ir noteikts eh, atbrīvojums no ziņošanas, respektīvi mazākie uzņēmumi, tālāk eh, vidējai, vidējam posmam vajadzētu būt pienākumu to vismaz paskaidrot, un tad lielākiem uzņēmumiem savukārt ziņot. Uh, Mēs varētu noteikt šos trīs e, līmeņus, neziņot, atbilst noteikumiem un atbilst noteikumiem ziņot, un tad ir jānoliek e, šie ierobežojumi pareizajā atbilstošajā līmenī, Un tad iespējams, ka šī te ziņošana būs pieņemama vismaz lielākajam vairumam uh, no mums. Tālāk par deleģētajiem aktiem, Šāron, varbūt varētu paskaidrot, kur ir problēma ar mūsu grozījumiem, jo mēs vē, vēlējāmies vienkārši padarīt standartus stingrāks, bet vai tu tiešām vēlēs, lai viss būtu jāliek iekšā e, tieši tiesību akta tekstā, nevis jāatrisina deleģētajiem aktiem? Labi, es pie tā atgriezīšos vēlāk, bet mums ir jāsaprot, kā tas sasauksies ar vadlīnijām. Tas viss jāaplūko kopskatā. Ešlī, lūdzu. Uh, thank you, President. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribu teikt, ka mana grupa ar abām rokām atbalsta sākotnējos komisijas priekšlikumus. Jā, cik interesanti. Tagad man ausīs skan uh, itāļu valoda. Labdien, saka Foksa kungs itāliski. Right. Have we got the interpretation sorted out? Vai tagad viss uh, darbojas? French, Madame la Présidente. <laughs> I'll start again. Um, Sākšu vēlreiz savu uzstāšanos. Mana politiskā grupa atbalsta komisijas sākotnējos priekšlikumus, un mēs šo comply and explain eh, pieju arī atbalstām. Bet eh, šie daudzie grozījumi, ko galvenokārt eh, iesniedza kreisi noskaņotie deputāti, mums nav pieņemami, jo tas tādā veidā uzliks papildus slogu uzņēmumiem. Uh, Lambēra kungs. Es gribēju teikt, ka šos it kā ļaunos uzņēmumus mēs tā nevaram vainot, jo tie maksā nodokļus, tie pieņem darbā tūkstošiem cilvēku un ar dividendēm tiek pelnīts pensijas. Es uh, nevēlos šo sistēmu tātad sagraut atšķirībā no jums. Lamberta kungs atbild no zāles, bet diemžēl bez mikrofona. Es ar saviem griezīmiem vēlos sašaurināt kotēto uzņēmumu uh, aptvērumu. Protams, es atbalstu finanšu nodaļu, lai, uh, piemēram, arī investori varētu labāk atskaitīties. Bet uh, visiem privātu uzņēmumiem nevajadzētu sniegt tādu detalizētu informāciju, jo viņiem nav tik liels investoru skaits. Kā parasti šie uzņēmumi var sniegt informāciju investoriem, ja tie to pieprasa, bet es vēlos eh, balsot pret grozījumiem, kas vēlas šo priekšlikumu attiecināt arī uz MVU. Ir sasaiste starp eh, uzņēmuma mm, tādu eh, spēku un spēju atkal piecelties pēc negaidījumiem un arī uzņēmumu veiksmi. Es piekrītu Saira kungam no ETP, ka šī direktīva pārklājas ar uh, dzimumu līdztiesības, ar uh, dzimumu kvotu direktīvu, un tādēļ mums vajadzētu padomāt, kā to labāk atrisināt. Tāpat es esmu pret papildus jomu iekļaušanu likumdošanā, kur varētu uh, paplašināt diskriminācijas jomas uh, vēl papildus uh, sešām jau nosaktajām, tātad geogrāfiskā, uh, profesionālā izglītības uh, dažādība un cilvēku iepriekšējā profesionāla pieredze. Nu, tas ir pilnīgs vaiprāts un to nevajadzētu iekļaut uh, grozījumos. Ja mēs runājam par ziņojumiem no atsevišķām valstīm, es nedomāju, ka šādu priekšlikumu ir jāiekļaut jāiekļauj likumdošanā, jo tas tikai uh, šo slogu palielinās, to būs sarežģīti interpretēt, un tas varētu nodarīt uh, tādu kaitējumu ES uzņēmumiem, jo tie vairs nebūtu tik konkurētspējīgi. Protams, ir jāveic ietekmes izvērtējums. Paldies! Priekšsēdētājs kundze, tagad beigšu savu uzstāšanos. Es patiešām ceru, uh, ka komisijas priekšlikumus vēl te vairāk nepārvilks savā pusē kreisie politiķi, jo tad būs mazāk darba vietu, mazāk labklājības un vēl lielāks darba vietu skaits tiks radīts ārpus ES. Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties? Volf, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Dažas piezīmes mums noteikti ir jādara tas, ko mēs uzskatām par vajadzīgu. That's point number one. Well, but sometimes, well, sometimes, it, right, sometimes it may coincide. Tagad franču valoda man atkal skan austiņās, saka priekšsēdētāji. Angļu kanālā. Kaut kas briesmīgs te notiek. In, in the English translators booth is all I can say. No. <laughs> can, we, can, can you try the English channel? Test it, please. Vai varam izmēģināt, kā darbojas angļu tulkojums? Yeah, yeah, okay. yeah, getting English there. So. Is it working again? All right. Now. Tagad viss uh, darbojas labi. Turpināšu, saka Klīnca kungs. Vācu uzņēmumi ir slikti uzvedušies pagātnē, it sevišķi inženieru uzņēmumi. Tieši uh, likumdošanas dēļ, uh, nodokļu likumdošanas dēļ, jo, piemēram, dažādas korup korumpētas izdevumus varēja norakstīt kā nepieciešams izdevumus. Nu, tā tas notika vēl eh, pavisam nesen. Un tad, kad uzņēmumi pierod eh, uzvesties kaut kādā vienā veidā, tad, protams, nākamajā dienā viņi nekļūst par parauga uzņēmumiem. Uh, un tas nenotiks arī ar likumdošanas palīdzību. Un tā vietā, lai šeit runātu par visu jomu, visu nozaru kopumā, arī uz MVU, es koncentrētos tieši uz tiem uzņēmumiem, kas ir pārkāpēji, runājot arī par pagarināšanas likumu, tātad, piemēram, par inženierijas uzņēmumiem. Lieli uzņēmumi, rūpnīcas, Bieži vien viņiem ir jāmaksā kukuļi, un uh, to skaits ir patiešām liels. Es varu piekrist uh, visiem mērķiem, bet mēs, man liekas, vēlamies sasniegt pārāk daudz, pārāk īsā laika posmā, un tas patiešām nav pareizi. Tādēļ jau sauktajiem sektoriem es pievienotu lielus projektus un arī inženieru nozaru. Paldies! Ludvigsen kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tas ir ārkārtīgi būtisks likumdošanas priekšlikums. Eh, daudziem uzņēmumiem, lieliem uzņēmumiem ir jāuzņemas lielāka atbildības daļa par eh, tiem cilvēkiem, ko pieņem darbā, par eh, vides regulējumu ievērošanu un tā tālāk. Es domāju, šis likumdošanas projekts ir ļoti veiksmīgs instruments, kas varētu mums palīdzēt sasniegt progresu. Vairāki komentāri no manas puses visi lielie uzņēmumi, kuros strādā vismaz 250 darbinieku, ir jāpakļauj vienādai harmonizētai likumdošanai. Un, protams, jāņem vērā arī arotbiedrība darbība, ja mēs runājam par daudzveidību. Uzņēmumiem ir jāziņo par to, kas notiek visā piegādes ķēdes garumā, pat ja mēs te runājam par uh, dažādiem uh, pakārtotiem līgumiem, apakšlīgumiem. Un ja ir pārkāpumi, atkāpes pret uh, uzņēmumu politiku, tad tas, protams, ir jāziņo un ir jāievieš uh, eh, koriģējuši pasākumi. Protams, mēs te varam turpināt strīdiņus par uh, katras valsts ziņojumiem, bet tas ievilktos garumā. Tam ir jātiec uz pilnīgi visam, visiem uzņēmumiem un visiem sektoriem. Šis ir patiešām būtisks priekšlikums, un mums vajadzētu pret to attiekties pietiekam atbildīgi un prātīgi, un es ceru, ka gal, galā likumdošanas darbs vainagosies ar panākumiem. Paldies! Filips! Jā! Jūs vēlaties izteikties, bet jūs nu pat runājat pa telefonu. Ja Man nepatīk nepietiekama pārstāvniecība vai, vai nepareiz interpretācija. Es neteicu, ka mums vajadzētu attiecināt šos pienākumus arī uz MVU. Es teicu, ka ir jābūt diferencētai pieejai. Es teicu, jā. Mēs atceramies, protams, diskusijas, kas notika par caurskatāmības un atskaitīšanās direktīvu. Mēs teicām, ka vajadzētu tur divkāršot slieksni runājot par MVU. Tātad zemāks slieksnis, eh, tad, kad nebūs papildus informācijas sniegšana, mēs teicām MVU šādu pienākumu nav jāveic, mēs to īstenosim pirmajā posmā. Valsts runāja par korupciju, par kukuļu došanu. Ja mēs runājam par katras valsts atskaitīšanos par sešiem galveniem indikatoriem, kas eh, ir uh, attiecinām arī uz citiem sektoriem. Mēs runājam par uh, caurskatāmību arī nodokļu jomā, un eh, te nevajadzētu rasties nekādām problēmām. IBM es kādreiz strādāju, un viņiem ir skaitļi par katru valsti. Nu, nav nekāda, tas jau nav nekas grūts, tas no jums neprasa daudz šādus uh, ziņojumus publicēt. Tas jums neuzliek nekādu papildus slogu, jums tur nevajag papildus IT speciālistus, grāmatvežus vai vēl kādu pieņemt darbā. Vienkārši nodrukājiet tos papīra. Atvaino, Ešlī, ja tu domā, ka tas apdraud kapitālismu, tad es varētu secināt. Es atvainojos? Nē? Tā, tā, tā nav man darīšana, kur uzņēmuma maksā nodokļus, saka uh, Lamberta kungs. Nu, ļoti interesanti. Tātad uzņēmumu gūst peļņu, un mums nav nekāda tiesība zināt, kur tiek uh, maksāt nodokļi par šiem uh, nopelnītajiem eiro. Nu, ļoti interesanti. Izskatās, ka jūsu suverenitātes hierarhijā, nē, nu patiešām saistoši izskatās, ka ECR grupa viņa ļoti aktīvi runā par demokrātiju, un parasti es esmu ar jums viens prāts. Parasti. Bet jūs teicāt, ka pāri demokrātijai stāv noteikumi, ko uzņēmumi izvirza sev paši. Tā tad ir tirgus, kas stāv pāri visam, visvarens tirgus, un apakšā ir demokrātija. Nu, varbūt, ka politiķiem vajadzētu atskaitīties tirgiem un ne otrādi. Es atvainojos. Nu, es nekad. Man tiešām nepatīk, ja man vārdi tiek sagrozīti. Jā, jā, protams, jūs neko nesagrozījāt, es atvainojos, bet caurskatāmība par galvenajiem rādītājiem, kāds ir uzņēmuma apgrozījums, cik darbinieki pie jums strādā, cik daudz jūs maksājat nodokļos, tas viss ir likumīgi, privāti vai biržā kotēti uzņēmumi, tiem visiem ir jādarbojas demokrātijas pakļautībā, nevis kaut kā jāstāv pāri demokrātijai. Ja tirgiem nepatīk caurskatāmība, tad es varu patiešām. Uh, viņiem eh, vēl šo to iemācīt. Visiem uzņēmumiem, visiem kotētajiem un tirgu esošiem uzņēmumiem ir jāievēro caurskatāmības noteikumi. Es esmu patērētājs, es esmu arī pilsonis, un man, protams, ir izvēles brīvība, ar kuru uzņēmumu sadarboties ar to, kas ir ētisks vai nē. Un ja uzņēmumiem nepatīk, ka patērētāji būs informēti, nu tad viņiem nevajadzētu vispār eh, nodarboties ar uzņēmēju darbību. Un ja viņi uzskata, ka viņi noda, dara kaut ko labu, e, sabiedrībai, tad viņi var darboties tirgū, bet ja viņi mēģina tirgu atraut no demokrātijas, tas ir aplami, ja, piemēram, cilvēki nesapratīs, kā uzņēmums ir gūši šādu pēļņu. Es tādā sabiedrībā nevēlos dzīvēt. Nu, es nedomāju, ka ECR kādreiz arī iegūs vairākumu vēlētāju balsu Eiropā. Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Paldies! Kā jau teicu, es cerēju, ka varēšu izstrādāt tādus kompromisa grozījumus, kas ir gan proporcionāli, bet arī ļoti tādi uh, jēgpilni. Mums, protams, ir jāsasniedz progress, mums nevajag tādu pārāk maigu pieeju un ir jāievēro proporcionāli proporcionalitātes aspekti, par kuriem man šķiet eh, vairums ir vienas prātas. Varu piekrist Ārlīnai, iespējams, uh, ka par to ir jārunā medijos dalību valstīs. Jāsaka, ka nodokļi, nodokļu krāpniecība, nemaksāšana nenotiek tikai attīstības valstīs. Jāsaka, arī attīstītās valstis cieš no šīs kaitas. Un ir daudz valstu Eiropā, kam ir jāievēro taupības programmas. Un Tādēļ tām ir e, jābūt arī e, ienākumiem nodokļu veidā. Ir, protams, arī agresīva nodokļu plānošana, tas varētu ko līdzēt. Un ir arī e, tāda pamatīgāka vienprātība par to visu, bet ar to vien nav gana. Un citreiz ir jāveic arī izmeklēšana. Domāju, ka mums ir jābūt nepiekāpīgiem. Es eh, šķiet saprotu Žana Pola eh, teikto, ko viņš eh, vēlējās mums pavēstīt. Mēs nevēlamies, lai kādam nāktos maksāt neatbilstoši un, protams, ir arī kriminālu nodarījumu pārkāpumu nodarītājiem ir jāsaņem arī sods, un citreiz ir pie vainas arī slikta likumdošana, kas neļauj pilnībā īstenot cārskatāmības normas. Protams, cārskatāmība ir nepieciešama, un mums ir jāparūpējas, lai tā realizētos ar attiecīgu likumdošanu. Un Valstīm ir jāapzinās, ka ir nepieciešams vairāk caurskatāmības. Ja mēs to darīsim, tad šī caurskatāmība izplatīsies tādā labā veidā arī uz citām valstīm. Nu, mēs nevaram vienkārši stāvēt vai sēdēt uz rezervistu soliņa, stāvēt maliņā un domāt, ka pagaidīsim, kamēr pārējie to īstenos, un tad mēs būsim nākamie rindā. Nē, mums ir jābūt līderiem, mums jāiet priekšgalā. Un Tagad ir pienākus mūsu kārta parādīt pārējai pasaulē, ko mēs vēlamies darīt šajā jomā un arī kolēģis juridisko lietu komitejā mums ir jāiedrošina būt stingrākiem savā pieejā. Es izstrādāšu dažus kompromisu grozījumu uzmetumus. Man nav pārāk daudz laika, ir ļoti daudz trialogu, varbūt, ka mums vairs nebūs tādas tikšanās, bet, protams, būs apmaiņa ar vēstuliem, ēpastiem, un tas noteikti varētu būt ļoti vērtīgi. Mēs vēlamies balsot 9. decembrī, tā ir paredzēts, lai. Uh, mēs varētu arī savu darbu saskaņot ar juridisko lietu komitejas aktivitātēm. Nākamais darba kārtības punkts - Eiropas ekonomikas ilgtermiņa finansējums. Es ceru, ka neesmu sajaukusi secību. Volfs Klints ir referents. Lūdzu, paldies. Šērona. Es ceru, ka tu tagad beidzot dzirdi angļu tulkojumu. Uh, Es augstu vērtēju komisijas iniciatīvu uzsākt debatas tieši par šo jautājumu un, protams, ka Eiropas ekonomikas politikā ir eh, jāpienāk tādam izšķirīgam brīdim, jo ilgspējīgas investīcijas ir darba vietu, tautsaimniecības attīstības un konkurences spējas panākumu ķīla. Tās ir tās jomas kurās Eiropa tagad ir atpalikusi. Noteikti atminēsieties Lisabonas stratēģiju, kuras pamatā bija mērķis līdz 2010. gadam ES izveidot par vis uh, ekonomiskāk attīstīto zonu pasaulē, kas ir balstīta uz zināšanām. Un šķiet, ka 2020. gads ar vairs nav tālu. Jāsaka, ka Eiropa ir ļoti spēcīgi atkarīga tieši no banku finansējuma. Apmēram 70% no tautsaimniecības tiek finansēta ar banku kredītiem. ASV situācija ir gandrīz uh, apgriezta, tur šī proporcija gandrīz atgriezta. Tas ir saistīts ar vairāk, tam ir vairāk cēloņi, mēs nevēlamies to visu tagad pilnībā grozīt, bet mums ir jāapzinās, ka ir jāizveido tāda bāze, auglīga augsne ilgtermiņa investīcijām. Ja jūs dodaties uz ārzemēm un uh, vēlaties cilvēkiem pavaicāt, ko viņi domā par Eiropas Savienību, mums daudz saka, jūs esat bagāti, jūs uh, ātri novecojat. Un jūs baidāties uzņemties risku protams, uh, nu, tas nav tāds ideāls komplekts, lai piesaistītu jaunas investīcijas. Mums ir vairāk naudas uh, jāiegūda satiksmē, IKT, izstrādē, izpētē un izstrādē, lai mēs joprojām varētu iet soli solī kopā ar citiem. Tieši tādēļ visiem, kas darbojas finanšu sektorā, ir jāsniedz savus ieguldījumus. Mēs nevaram visu gaidīt tikai no viena sektora, piemēram, tikai no komercbankām. Mēs arī, protams, nevaram visu prasīt tikai no kapitāla tirgiem. Ir jābūt šādām sinerģijām koalīcijām. Vai nu mēs te runājam par bankām, kredītiestādēm, krājkasēm, tās joprojām būs tās institūcijas, kas būs svarīgākais uh, finansējuma instruments vismaz tuvāko gadu laikā. Ir tās sauktās attīstības bankas, piemēram, dažās valstīs ir visai veiksmīgas bankas, piemēram, Kreditānšalt für Wiederaufbau e, Vācijā, Eiropas Investīcija banka vai Eiropas Rekonstrukcija un attīstības banka, kas var būt noderīgas e, e, veicinot ilgtermiņu finansējumu kopīgi ar privātajiem investoriem. Es domāju, ka ir e, jāizmanto paraugu prakse, paraugu prakse un dažās valstīs Mēs, mums ir jāveicina šādu attīstības banku izveide. Lielbritānijā ir zaļo investīciju banka, Andalūzijā arī e, ir izveidot līdzīga veida banku un arī Itālijā un vēl kādā valstī ir vēroti centieni izveidot šādas bankas kopīgi ar ERAB lai šīs bankas varētu darboties līdzīgi kā kredītanstārts für Wiederaufbau uh, eh, Vācijā. Ja es domāju par uh, ieguldītājiem, par dzīvības apdrošināšanu, tad uh, apdrošināšanas uh, uzņēmumi, ņemot vērā solvenciju divi direktīru, uh, ir ļoti grūtā situācijā, viņiem ir grūti e, finansēt un sniegt kredītus, un mēs mēģinām e, kopīgi ar komisiju e, palaist šo ilgtermiņa investīciju projektu un, protams, vēlamies, lai uzņēmumi varētu vieglāk nokļūt arī tirgū. Vairākās valstīs esam vērojuši to, ka kaut kas jau ir sakustējies, piemēram, Vāršavā ir īpašs projekts, kas dod aizdevumus uzņēmumiem, arī MVU. Mums eh, varbūt ir jāmet pie malas kautrība, ir jāpiesaista arī privātie aktīvi, privātais kapitāls un arī Vācijā arī vidēji lieli uzņēmumi emitē uh, akcijas uh, tirgu un viņi paši mēģina savu kapitālu finansēt ar tirgus palīdzību. Un jāsaka, ka bankām arī dzīve pēdējā laikā nav bijusi visai rožaina. Protams, uh, jādomā arī par mazajiem noguldītājiem. Jau daudzās valstīs ir šo mazo noguldītāju augsts procents, un uh, viņiem nepie, netiek piedāvāts daudzas iespējas. Ja jūs, piemēram, noguldāt naudu bankā, nu tad jūs tur saņemat smieklīgi mazus procentus par savu naudu. Un daudz cilvēku vienkārši baidās uzņemties risku un nepērka e, akcijas, ne, neiegulda naudu arī, e, piemēram, vērtspapīros vai uh, citos finanšu instrumentos. Tādēļ mums jāpadomā par tādu investīciju fondu, kurā varētu arī privātie ieguldītāji iemaksāt, eh, garantējot arī mājasaimniecību likviditāti, un tas varētu beigās pārvērsties par tādu ilgtermiņa investīciju avotu. Un, nu, protams, to nevar īstenot dažu dienu laikā, bet eh, pietiekam tuvā nākotnē. Un eh, noguldītājiem būtu iespēja arī uh, naudu izņemt no šī fonda, ja viņi to uzskata par nepieciešamu. Un vēl kāds jautājums, kas Eiropā ir, nu, iegūst tādu sliktu slāvu, proti vērtspapīrošana, ņemot vērā nekustamā īpašuma burbuļa plīšanu ASV. Eh, šī, šīs aktivitātes ir ieguvušas patiešām tādu sliktu pieskaņu, bet mēs te nerunājam par atkārtotu un atkārtotu vērtspapīrošanu. Ja mēs runājam tikai par vienreizēju vērtspapīrošanu, tur nav nekā pēļama, un mēs uzskatām, ka tas varētu būt tāds visai stabils finansējuma avots, un mums ir jāmudina komisija. Uh, lai tā varētu uzmanīgāk iepazīties ar vērtspapīrošanas darba grupas ziņojumu un varētu to arī pārvērst kaut kādā likumdošanas priekšlikumā. Un ja mēs runājam par alternatīviem investīciju fondiem, arī šeit noteikti ir uh, jaunas finansējuma iespējas. Varam secināt, sekojošo, ja mēs runājam par ilgtermiņa e, finansējumu, investīcijām un kapitālu, mēs to varēsim iegūt tikai tad arī ar, no valstīm, kas atrodas ārpus ES. Ja mēs radīsim tādu vidi, kas ir draudzīga investīcijām, tas nav saistīts tikai ar regulējumu. Varbūt, ka mēs jau esam pie, pieņemši pārāk daudz regulējumu, bet šeit rodas problēma ka mēs dzīvojam sabiedrībā, kas pārāk daudz neizmanto, varbūt uh, jaunās iespējas un uh, baidās uzņemties risku. Tūlīt beigšu savu uzstāšanos. Es patiešām uh, uzteiktu to, ja komisija varētu veikt ietekmes izvērtējumu, kādas iespējas pastāv piesaistīt investīciju. Protams, ir uh, jāapsver, kādas ir iespējas, kādi ir riski un. Uh, varētu arī um, mēģināt kaut kā kategorizēt, sagru, sagrupēt dažādus priekšlikumus gan par uh, apdrošināšanas tirgiem, gan vērtspapīrošanu, un, protams, ir jāizveido uh, normālas uh, nodokļu politikas normas. Visi nevēlas, lai nodokļi būtu vienādi visās valstīs, bet patiešām ir jāuzlabo uh, šie nodokļu spēles noteikumi un uh, jāpadomā, lai situācija dalību valstīs būtu tāda prognozējama, un, ja runājam par ļoti svarīgiem infrastruktūras projektiem, ir jāpadomā, kā uh, ieguldītājiem garantēt kaut kādas nodokļu priekšrocības, nodokļu atlaides. Es domāju, ka transporta nozarē, investīcijas transporta nozarē noteikti varētu arī kaut kā apbalvot, piemēram, ar nodokļu atlaidēm. Paldies! Um, thank you very much uh, for the shadows. Uh... Lielas paldies! Nu, tad ēnu referentam vispirms Alfredo Paloni. Kolgo <coughs> subjokazionē pie viņa. Lielas paldies, priekšādātāji. Nu, gribu izmantot šo iespēju, lai pateikties Wolfam Klicam par lielisku paveikto darbu. Es arī šito atdāju. Lūk, šāds e, labs priekšlikums, un arī man patīk, kā viņš strādājas ar šo dokumentu, kāda atmosfēra radīs. Šī, jāsaka, tēma ir ārkārtīgi svarīga īpaši ņemot vērā, ka tam, protams, ir ietekme uz izaugsmas stratēģiju visā Eiropā. Un es tiešām piekrītu viņam daudzajādā ziņā. Viņš runā lūk šis par šo ilgtermiņu finansējumu, un tā, tas, protams, jāskata kontekstā ar izaugsmi un darba vietām. Domāju, ka varētu mēs atļauties tu, būt arī nedaudz paškritiski. Jo mums taču jādomā par šo krīzi, gan, gan ES ietvaros, gan starptautiski. Krīze patiešām ļoti būtiski ietekmēs investīcijas visā ES. Un es piekrītu referentam tajā, ka krīze attiecas arī uz to, cik lielā mērā uzņēmumi Eiropā ir atkarīgi no banku sektora. Viņi ir atkarīgi no kredīta resursiem. Un tā rezultātā mūsu situācija mazliet atšķirīs no tās situācijas, kas valda citos geogrāfiskajos reģionos, to starp, piemēram, no ASV un tam līdzīgi. Tas ir īpaši svarīgi MVU. Tie šobrīd ir tādā situācijā, kas ir ļoti bažas raisoša. Un, ja vēlamies rast veidu, kā piesaistīt investīcijas, un, protams, ka vēlamies taču to, ja vēlamies, lai Eiropa atgrieztos pie izaugsmas, tad tādā gadījumā mums jāmeklē ir vispirms valsts investīcijas, institucionālās eh, investīcijas, pēc tam saimniecību, mājasemniecību investīcijas, tā lai viņu liekie līdzekļi varētu tikt ieguldīti tādos ilgtermiņu mērķos, instrumentos. Un tā viņš šķiet, ka tas nav jautājums vien par eh, peļņu un baili, baidīšanos no riska, nē, tas ir tāds kulturāls jautājums, nenoliedzams ir fakts, ka ļoti daudzās Eiropas valstīs notiek investīcijas zināmos sektoros, kas savukārt eh, nav raksturīgi citiem reģioniem. Nu, tāpēc jāsako līdz šīm investīciju plūsmām. Nu, viens no iemesliem, kāpēc investīcijas iet kaut kur un citur, piemēram, ir nodokļi. Varbūt vajag tomēr kaut kādā veidā harmonizēt es nodokļu eh, normas, jo tas arī pilnīgi noteikti var kalpot kā svira, lai mēs varētu panākt investīcijas citās jomās. Un tādā veidā varētu, lūk, investīcijas vērsties plašumā, tas varētu piesaistīt investīcijas arī no ārpuses. Nu, es zinu, ka tas nav risinājums, vienots risinājums, kas būtu derīgs pilnīgi visām situācijām un gadījumiem, nē. Tāpat arī pilnīgi noteikti var būt ļoti plašas diskusijas par to, mm, cik liberāli vai neliberāli šādi pasākumi ir. Vesels debatas var risināt par to, kādā veidā mēs dodamies uz šiem mērķiem, kā nonākam pie tiem, bet viena lieta ir skaidra, mums ir vajadzīgs vairāk Eiropas. Es zinu, ka Ir arī tādi parlamentārieši gan šeit, gan arī Itālijā, kas saka, jā, mums ir, vairāk, mums ir vajadzīgs vairāk Eiropas, tādas Eiropas, kas ir solidāra. Domāju, ka mums ir vajadzīgi kaut kādi budžeta noteikumi, tādi mums lūk ir, un mums ir jāspēj arī pārliecināties, ka līdzi budžeta investīcijām nāk arī, iedzī, arī darba vietu skaita palielināšanās. Nedrīkstam te visi iegrimt vienā bedrē. Jo gaugā jādomā taču arī par šiem cilvēkiem, kas gaida no mums solidaritāti. Paldies! Tālāk Leons SND grupas vārdā. Merci, Sharon. Liems, paldies, paldies priekšādātāji. Pirmām kārtām nu, gribu teikt paldies Volfam par pavēļu dokumenta. Viņa atbalsts eh, un viņas ziņojums pilnīgi noteikti ir laba, labs pamats tālākam darbam. Komisijas sagatavotā zaļā grāmata piedāvā zināmus ceļus, kas lūk izpētīt, lai nodrošinātu ekonomikas ilgtermiņu finansējumu. Kontekstam savukārt raksturīga krīze, protams, makroekonomiskā krīze. Un pilnīgi noteikti tieši investīcijas ir tās, kas var kaut ko palīdzēt, valsts investīcijas 2013. gadā, piemēram, šo investīciju bija tikai 2%, 7. bija krietni lielāks skaitlis. Kas attiec uz referenta mērķi atbalstīt attīstības banku veidošanos? Nu, es domāju, ka tas pilnīgi noteikti ir vērtīgs centiens. Domāju, ka ziņojumā vajadzētu iekļaut arī domu par ilgtermiņa valsts investoriem. Nu, piemēram, tāda valsts kā Francija, taču ir ar tādiem uzņēmumiem, valsts uzņēmumiem, kas ietilpst šādos, šādās kategorijās, nu, piemēram, Nacionāla attīstības banka. Un šāda veida institūcijas var spēlēt ļoti būtisku lomu publisku investīciju un arī privātu investīciju spēcināšanā. Priecājos par ziņojumu astoto punktu, kur tiek teikts, ka lūk galvenais investīcija finansējuma avots Eiropā, ir, un tas ir atšķirīgs no anglu saksoņu modeļa ASV, ir ļoti pamatīgs. Gribu runāt arī par nepieciešamību spēcināt ilgtermiņa referentus papildus uh, nodrošinot ilgtermiņu finansēju ekonomikai, un referents te runā par piesardzīgiem noteikumiem un pār grāmatvedības noteikumiem. Mans kolēģis Polons, tieši tāpat kā Volvs, atsaucās uz nepieciešamību nodrošināt juridisku skaidrību un nodokļu skaidrību investoriem. Nu, šajā principā mēs esam viensprāts, bet tas, pie kā tā, pie tā nonākt, protams, te mums, protams, ir atšķirīgi viedokļi. Jā, jums taisnība, Polon kungs, mēs, protams, vēlamies it kā nonākt pie nodokļu harmonizācijas, bet ir tādi kolēģi, kas to galīgi nevēlas. Ir arī tādi kolēģi, kas saka, ka mums ir visi instrumenti, lai jau to darītu. Tāpat būtu labi tieši kā referents norāda. Atsākt arī MVU finansēšanas ietvaru, nodrošināt viņu piekļuvu kapitāla tirgumu. Viens svarīgs punkts turklāt ir saistīts ar šo vērtspapīrošanu. Konsolidācijas process eh, bankās turpinās ar izņēmumu, nu, par izņēmumu uzskatāms dažas valstis. Bankas joprojām spēlē ļoti lielu lomu šai, šai procesā, bet, jāsaka, ar šo ziņojumu tomēr nedrīkstam apšaubīt no 2009. gada aizsāktos pasākumus attiecībā uz banku darbības regulējumu. Es nenodā, ne, manu, es uzskatu, ka visi šie jautājumi, kā piemēram kapitāla pietiekamības direktīva 4 un citi ir atbilstīgi. Man te nav nekādu nožēlu, un, ļu, bet ļoti daudz ekonomiski uzskata, ka vērts papīrošana vienmēr ir bijusi tāds līdzeklis, kas tiek iz, izmantots, lai apietu noteikumus, bāzeli 3 noteikumus. Un tāpēc šeit mums jāstāsta ļoti piesardzīgi. Atcerēsimies, ka vērtspapīrošana bija, piemēram, arī uh, hipotēku uh, krīzes pamatā ASV. Un arī Eiropā šādā veidā izplatījās toksiskie banku aktīvi šai hipotēku tirgu un citu instrumentu tirgu, un banku bilancēs tie neparādījās. Un līdz ar to, lūk, nonācam pie šīs neatbilstīgās situācijas. Tāpēc jāsturs uzmanīgi pret šīm niansēm. Man liekas ārkārtīgi interesi, ka Volfs attīsta šo domu par augstas kvalitātes vērtspapīrošanu, bet tāpat laikā, pirms mēs vispār šādu koncepciju attīstam, tālāk mums ir vajadzīgs ietekmes novērtējums, lai mēs varētu precizēt, kā tas norisinātos kā tas notiek, kā var būt šāda augstas kvalitātīvas vērtsporošana, jo uh, ideju tiešām atrod par ārkārtīgi interesantu esam, bet, eh, nu, jādomā par tās ietvaru. Visbeidzot, domāju, ka jāveido arī nestandarta risinājumi atbildības jomā. Piemēram, lai definētu paraugu praksi, ka tās ir, piemēram, lūk, arī atbildība jāuzņems arī vidas aizsardzības jomā, sociālā jomā. Uh, Nevar būt tā, ka viņi te vienkārši dara, ko grib šajā ziņā. Un tāpēc, lūk, atbalstīšu tos grozījumus, kas iet manu piezīmi virzienā, un, nu, protams, priecājos par iespēju sadarboties šādā ļoti prātīgā viedā veidā ar referentu un citiem mēnu referentiem. Paldies! Now for the Greens. Jā, nu un tad tālāk zaļo vārdā. Lūdzu. Jā, paldies priekšādātāji. Beset kungs, es gribu atvainoties. Bas, Beset kungu vārdā es nesmu viņš bet zaļo vārdā viņš būtu izteicies, bet viņam radās nelielais kvēšanas. Viņš nevarēja ierasties šodien šeit. Viņš pilnīgi noteikti tiešā veidā sazināsies ar referentu un ar viņu tieši tad arī strādās tālāk pie šī dokumenta. Lūk, tas man bija sakāms viņa vietā. Thank you very much. Now... Lies paldies. EKR grupas vārdā Vēl kāds aizstājies, tā vien izskatās, vai ne tā? Paldies, priekšādātāji. Nē, ne, nesmu Anu referents taisnība, nesmu e kā resens, tā ir Fordas kundze, un cik tālu man zināms, tad viņš šobrīd ļoti uzmanīgi gatavojas un gatavo grozījumus, uzmanīgi klausījos Klīnskunga teiktajā. Man ir pāris piezīmes kopumā gribu teikt, ka viņa ziņojums šķiet būs ļoti saprātīgs un pamatots. Un, protams, ka šai parlamentā mūsu viedokļi var būt gan atšķirīgi attiecībā uz to, kā uzsākt vai kā turpināt uh, ekonomikas izaugsmi, kādus ceļus, kādas metodas izmantoties, izvēlēties, kā stimulēt izaugsmi. Un tāpēc, protams, protams, mums šeit ir domstarpības. Nu, diemžēl Lamberta kunga nav klāt, jo ar viņu pilnīgi noteikti mēs varētu turpināt tās debats, kas aizsākās runājot par iepriekšējo punktu. Bet pāris piezīmes. I agree with Mr. Klints and... Piekrītu Klinsa kungam. Viņa nostājā, ka pārskatāms un konsekvents regulējuma ietvars pilnīgi noteikti ir nepieciešams. Man aktuāls šķiet jautājums par to, ko esam apsprieduši regulāri. Šis regulē, iet, regulējuma ietvers, par to esam runājuši gadiem, un mans jautājums lūk saistīts ar to, vai nav tā, ka ir pārāk daudz regulējuma, kas šo sistēmu padara nepārskatāmu, nesaprotamu. Vai nav tā, ka šie regulējumi tiešām ir par daudz un vai tas neierobežo izaugsmu būtiskā veidā? Tas, lūk, ir viens punkts, ko gribēju izteikt. Otrs, varbūt ir tāds nedaudz, um, ir komentārs par tādu nedaudz strīdīgu jautājumu. Es saprotu šo aicinājumu uz stabilu nodokļu vidi, bet es tomēr teiktu, ka tajā es turs ļoti piesardzīgi, ļoti uzstājīgi gribētu teikt ka aizstāva nodokļu konkurence. Un tāpēc uzmanīgi, uzmanīgi iesaka izturēties pret nodokļu politiku koordinēšanu. Manuprāt, un eh, tā ir tikai tāda nu, blakus piezīme Filipa Lamberta nostājai pirms pāris mirkļiem, ir tāda, ka nodokļu konkurence dod savu ieguvumu, labumu un mums vajadzētu tā, tā arī ļaut darboties un funkcionēt. Nedrīkstam to ierobežot. Nu, lūk, tāds bija manas piezīmes, bet, kā jau teicu, es neesmu mēnu referents un arī nerunāju Fordas kundas vārdā. Viņa pilnīgi noteikti pati sadarbosies ļoti saprātīgā un saskaņotā veidā ar referentu. Paldies, saka priekšādētāji. Goja pārstāvi neredzu. Nav arī citu papildus runātāju, un tad Džons Pols vēl lūdzu vārdu. Paldies priekšādātāji! Pavisam īsi. Pirmām kārtām analīzes ziņā piekrītu Klinca kungam. Man domas gan ir atšķirības no viņējām, un piekrīt savukārt Alfredam un Liejam par šo fiskālo jautājumu, par nodokļu jautājumu. Es domāju, ka nevaram uh, no šī ilgtermiņa finansējuma problēmas izkļūt ērtā veidā, neharmonizējot šos nodokļus, saprātīgā veidā neharmonizējot nodokļu likmes, lai izvairītos no pārliecīgas konkurences. Tāpat laikā atbaldu Volfa nostāja attiecībā uz vērtspapīrošanu. Tas ir jādara, jādara ļoti kvalitatīvi, bet nevaram eh, no tās izvairīties, ja vēlamies ilgtermiņu finansējumu Atcerēsimies, kaut, lūk, tik notika atsauc uz hipotēku krīzi, bet šeit, ja panelizējam situācijām, tad redzam, ja ir ārkārtīgi daudz tādu, kam ir maksāt nespējami, kā tas bija ASV, šāda veida hipotēku vidusvīrošanas rezultātā, tad tādā gadījumā Eiropas Savienības vērtspapīrošana, ja tā, tā iekļāva šos Amerikas pro, preces un produktus, citā tas būtu bijis daudz vienkāršāk, bet bez šādas vērtspapīrošanas ilgtermiņa finansējums nebūs iespējams. Paldies! Nu, Ildiko vēlas izteikties, lūdzu. Paldies priekšādātāji. Saka Galspeltas kundze. Pamatos piekrītu Klīns kunga teiktajiem, bet ir pāris lietas, par kurām gribētu izteikties. Attiecībā uz piekto punktu ziņojumā ir skaidrs, Kā es, tieši bankas ir tās, kas piedāvā lielākoties ekonomikas ilgtermiņu finansējumu. Bet tas nav tā, tāpēc, ka būtu kaut kāda nekvalitatīva pārvaldība valsts administrācijas jomā. Investīcijām, protams, ir jābūt drošām un pārskatāmām. Tas ir svarīgi. Un tas ir jāatzīst pilnīgi visos aspektos, bet kas attiecas uz jauniem finansējuma avotiem un jauniem līdzekļiem, tad tādā gadījumā mums vajadzētu šeit uzsvērt valsts palīdzības lomu, valsts atbalsta lomu. Tas varētu būt saistīts ar finansējumu nākotnes iespējām. Es nevaru piekrist tam, uh, ka valsts pilnīgi noteikti ir, nu, tāds um, nekvalitatīvs līdzekļu pārvaldītājs, nestabils pārvaldītājs. Un turklāt piekrītu savukārt, ka ir ļoti laba doma izvēlot, izveidot Nacionāls un Reģionāls attīstības bankas. Ilgtermiņā tas būtu ļoti vēlams risinājums. It īpaši, piemēram, tas varētu attiekties uz pārobežu projektiem. Un tāpēc reģionālas attīstības bankas pilnīgi noteikti būtu liederīgas. Konkurences ietver programma arī būtu labs instruments, kā veicināt MVU finansējumu. Tāpat svarīgi savukārt atzīmēt, ka grāmatvedības standarti, piemēram, vienotā veidā piemērot visā ES līmenī, varētu tālāk atbalstīt šo pārskatiespēju un pārskatāmību. Un visbeidzot, mans pēdējais punkts. Runājot par nodokļu harmonizēšanu, nodokļu koordinēšanu, visiem aspektiem, kas saistīti lūk ar nodokļu atlaidēm un tam līdzīgi, te gribu teikt tā, ka īstermiņā nodokļu harmonizēšana diez vai būtu tas labākais risinājums problēmām, ar ko sastopas infrastruktūras projekti šobrīd. Es domāju, ka mums vajadzētu šeit domāt par nodokļu harmonizēšanu tādā maksimālā līmenī, īstermiņā varbūt ilgtermiņā nodokļu harmonizēšana būtu laba, bet īstermiņā domāju, ka koordinēšana būs tas, uz ko mums būtu vairāk jātiecas. Paldies! Paldies, saka priekšsādātā, vēl vēl kas, kas vēlas izteikties, nē? Nu tad, Vulf, tādā gadījumā varbūt tev iespēja noslēguma vārdiem. Vienkārši gribēju pateikties par saņemtiem komentāriem un gaidu arī ēnu referentu komentārus no tiem ēnu referentiem, kas šodien nav klāt. Varbūt kāda īsa piezīme ir atbildes Večeka kungam. Tad, kad mēs runājam par stabilu nodokļu situāciju, es nevienmēr domāju pilnu nodokļu likumu harmonizāciju. Es domāju stabilu sistēmu, kas vienkārši nemainās no gada uz gadu. Viens piemērs lielākā uh, Vācijas apdrošināšanas kompānija Alianse uh, eh, izšķīrās par ilgtermiņa ieguldījumiem Norvēģijā, jo šķitās, ka tas, šķiet, ka tas ir tāds saprātīgs uh, ieguldījums. Un pēc diviem gadiem uh, nodokļu situācija Norvēģijā izmainījās tik ļoti, ka uh, atdeve, uh, peļņa no visa projekta samazinājās uz pusi. Nu, lūk, Uh, un līdz ar to tas, tāda situācija neveicina tiešās ārvalstu investīcijas. Tas ir tas, ko es gribēju teikt. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Skatos uz kalendāru. Grozījumi ir jāiesniedz līdz 3. decembrim pusdienlaiks. Un 9. janvārī mēs tos apspriedīsim, lai uh, balsotu 22. janvārī un izskatītu februāra otrajā plenārsesijā. Tagad esam nedaudz aizsteigušies uz priekšu savai provizoriskajai darba kārtībai, tādēļ es ierosinu piecu minūšu pārtraukumu, es pārbaudīšu, vai šeit ir visi tie, kam ir jābūt, un atsāksim darbu pēc piecām minūtēm. Tas par darbinieku finansiālo līdzdalību uzņēmumu peļņas gūšanā. Okay. Labi, kolēģi. Just checking we've got everybody. Back. Joprojām turpin pārbaudīt, vai visi ir ieradušies un vai neesam kādu pazaudējuši. So, thank you for that. We're now moving on to agenda point. Tālāk pārējām pie sestā darba kārtības punkta. Un tas ir Fabricio Berto ziņojums un izskatīsim grozījumus. Tā kā došu vārdu referentam lūdzu. Ok. Grazie Presidente, dicevo, ho lavorato. Jā, paldies priekšsēdētāji. Kā es jau teicu, esmu strādājis eh, pie šī projekta kādu brīdi. Un pirms pāris nedēļām es jau izklāstīju komitejās, nu, tā tad savu argumentāciju, tagad man ir apmēram 28 eh, grozījumi. Es eh, esmu pastrādājis arī ar ēnu referentiem un esmu centies saglabāt pēc iespējas vairāk grozījumu. Esmu arī kontaktējies, lai vienotos par kompromisu grozījumiem. Nu, cik tālu uh, es to spēju izdarīt. Ziņojums. Ir veidots uh, balstoties uz šo te domu par to, ka uzņēmiem varētu varētu būt finansējuma avots no pašu darbiniekiem. Un joma, uz kuru mēs koncentrējamies, ietver sevi arī tādas lietas, kas saskaras ar nodokļu politiku, kur nav Eiropas Savienības kompetences. Un tādēļ mēs par šīm lietām varam runāt tikai tādās ļoti vispārīgās kategorijās. Un līdz ar to arī uh, izteikumi un pats teksts ir tāds diezgan vispārīgs. Par 28 grozījumiem. Vairums no tiem, manuprāt, ir pieņemami, jo uh, tie ir vērsti uz tekstu uzlabošanu. Taču mm, š, ņemot vērā to virzienu, ko esam uh, kuram esam nolēmuši sekot, esam, esam izveidojis kompromisa grozījumus, un eh, trīs kompromisa grozījumus atbalsta arī sākotnēji iesniedzēji. Taču ir vēl kāda joma, kura arī droši vien izvērsīsies par plašāku diskusiju, un tam ir sakars ar kompromisa grozījumu B. Tas tiešām dod vielu uh, pārdomām un liek apsvērt iespēju kā, eh, kā ar strādājušiem, kas ir zaudējuši darbu, un kā tas viss saistās ar ekonomi, ekonomisko krīzi, un Eh, viņi saņem dažādus, teiksim, sociālos eh, pabalstus un tā tālāk, lai ekonomiski viņiem palīdzētu pārdzīvot šo grūto laiku. Un šeit ar uzņēmuma piekrišanu, bet eh, šeit es domāju, ka vajadzētu atstāt arī tādas manevrēšanas iespējas strādājošiem, vajadzētu būt iespējai Eh, šos te līdzekļus, ko viņi saņem kā pabalstus, iepludināt uzņēmumā, lai viņi varētu būt, varētu atgriezties ekonomiskajā apritē. Un tā būtu laba lieta, ja mēs runājam par cilvēku cieņas aspektu. Es eh, gribētu teikt, ka visiem jau tas, protams, varētu nepatikt, bet jūs varat iedomāties, ka tā ir lieta, kas ir saistīta ar sociālo politiku. Un te ir runa par pašcieņas eh, saglabāšanu skartajai personai. Kas šeit ir svarīgākais? Tā ir eh, valsts nauda, uh, kas tiek eh, piešķirta pabalstiem, to var iepludināt atpakaļ ražošanas ciklā un pārvērsta par uh, privātiem ieņēmumiem. Liels paldies! Sociāldemokrātu grupas vārdā Klavers Kondze. Paldies, paldies referentam! par piedāvātiem kompromisu grozījumiem. Es domāju, ka mums ir labs teksts, kas mums tiek piedāvāts. Teksts, kas atbilst eh, tām pozitīvajām tendencēm, kas, eh, ko eh, mēs līdzīgās schēmās novērojam daudzās dalībvalstīs. Ir labi, ka mēs runājam par šo eh, jautājumu tieši tad, kad mēs cenšamies cīnīties ar krīzes sekām un iemesliem, un šis jautājums būtu jārisina Eiropas līmenī. Tādēļ šāds te Eiropas līmeņa ietvers, eh, kas meklē tādas vienotas vadlīnijas, eh, būtu tikai atbalstāms. Es domāju, ka mums ir vajadzīga platforma, caur kuru uh, savstarpēja uh, darbinieku īpašumtiesību schēmas varētu tiešām attīstīt visā Eiropā, un, un komisijai vajadzētu šeit spēlēt izšķirošāku lomu. Piekrītu, ka visas soļi ir, eh, vērs, ir jāvērš uz tādu ilgtermiņu perspektīvu, un visām šīm schēmām ir jābūt brīvprātīgām. Un te ir uh, runa par, uh, at, par tātad rūpības pienākumu izpildi. Uh, algu politika, finansiālā līdzdalība. Nu, runājot par šīm jomām, šeit ir, protams, lielas eh, manevrēšanas iespējas un arī daudz darba, kas būtu jādara. Es tiešām censtos rosināt komisiju, izskatīt šo jomu, eh, apkopot eh, labāko praksi un pieredzi un izveidot tādu kopēju vienotu Eiropas principu kopumu, kas eh, varētu um, tikt piemērots šai jomai. Tālāk lielāku uzmanību jāpievērš arī nodokļu jautājumam, īpaši potenciālai dubultai nodokļu aplikšanai vai neaplikšanai. Uh, Un galvenais ir palīdzēt eh, dalībvalstu valdībām orientēties šajos līm, eh, algu eh, nodokļu līmeņos, pabalstu schēmu līmeņos un tā tālāk. Un kā tas kompromiss, par ko runāja referents, es domāju, ka šī ideja ir ļoti interesanta, bet man šeit ir konkrēts problēma problēmas ar e, ieviešanu praksē. Tādēļ es jautātu kolēģiem no citām komitejām, piemēram, nodarbinātības komiteju, nāk klāj ar kaut kādiem priekšlikumiem. Tā kā es vēlētos nedaudz vairāk laika, lai pārdomātu, e, vai tas tiešām ir kaut kas tāds zem, kā sociāldemokrāta grupa arī varētu parakstīties. Paldies! Paldies, Salda grupas vārdā! Kas runās? Nē, neviens. Zāļo vārdā. Ā, Filips ir. Lūdzu. Jā, jā, mēs te drusku esam paskrējuši uz priekšu. Dažiem ir ļoti žiglas kājas. Lūdzu, lūdzu, kad vien esi gatavs. We, we, we know already more or less what it's, uh, what it's about. Nu, tā, protams, ka mēs esam pateicīgi referentam par paveikto darbu. Un, protams, uh, tas viss ir devis mums viedlu pārdomām, un mēs vienmēr esam turējušies pie tiem pašiem principiem. Ir svarīgi, lai darbinieki tiek stimulēti un ilgāk paliktu uzņēmumā, lai viņam arī būtu kāda motivācija. Uh, kas ir arī panākama caur dažādu finansiālo līdzdalību. Šāds sistēmas jau eksistē daudzos uzņēmos, eh, kā brīvprātīgas sistēmas, un, protams, arī eh, turpmāk tas būtu jāatstāja kompānija ziņā, kā viņas ar šiem stimuliem eh, gatavojas rīkoties. Mūsu kompromiss ar A kompromisu mēs esam vienisprātis, mēs piekrītām tekstam, bet šķiet, ka mēs atkārtojam vienu un to pašu trīs reizes. Tā kā varbūt te varētu padomāt par citu redakciju, nemainot eh, saturu, bet eh, neatkārtot teikumu, kurš atkārtojas eh, rinkops sākumā beigās. Tātad redakcijas izmaiņas. C kompromisu mēs arī varam atbalstīt. Tas, mūsuprāt, ir ļoti skaidrs kompromiss, finanšu pārskats. Tālāk par B kompromisu ja eh, strādājušiem ir jāatstāj uzņēmums, tad viņi var reinvestēt eh, uzņēmumā, bet pret viņiem nevajadzētu attiekties savādāk kā pret citiem eh, akciju turētājiem. Tā kā tādā nozīmē šis te priešlikums nepiešķir uh, pievienoto vērtību. Viņi to var darīt, neviens viņam nevar šo prieku liekt, bet kompromiss spēja ir kaut kas tāds, ko mums atbalstīt būtu ļoti sarežģīti. Un tas tā pāris vārdos par to, ko mēs par to visu domājam. Liels paldies, kā es eh, jūs tā pārsteidzu, bet, nu, mēs esam tiešām drusku pasteigušies priekš tā tad no zaļo puses. EKR grupa, kāds runās par šo jautājumu? Saids Kamals, bet viņš šeit nav, eh, vēl kāds? Nu, redzat, mēs laikam pabeigsim pirms esam sākuši. Nav citu runātāju, vēlētos vēlreiz vērsties pie referenta. Lūdzu. Jā, paldies. Attiecībā uz Aldas nostāju esmu saņēmis e, paziņojumu par kompromisu B, un tur ir runa par uh, dalītu balsojumu, nu, bet, ja uh, šeit eh, kom, mēs vienotos par šo dalīto balsojumu kompromisā, nu, es tam varētu piekrist. Man šķiet, ka pat Alde tagad uh, tā kā jau atbalsta B kompromisu. I'm, I'm more than glad to respond. Nu, es ar prieku atbilstēšu, nu, kaut kāda bišķi ne, neizpratne. Attiecībā uz B kompromisu, kad kāds tiek atlaists no darba, viņi var reinvestēt savu naudu uzņēmumā, taču tad viņiem nedrīkst būt pienākums atpakaļ pieņemt darbā šo uh, cilvēku, jo ir at, tās ir pilnīgi atšķirīgas lietas un pilnīgi atšķirīgas attiecības, vai cilvēks ir uh, vienkārši akcionāts, vai viņš ir darbinieks un tā tālāk. Uh, Nevar jā taču, uh, ne, uzņēmums, protams, var paziņot, ka viņi, piemēram, pieņems darba atpakaļ visus akciju turētājus. Un nu, arī gal galā var būt tā, ka darbinieki kļūst par vairākumu akciju paketes turētājiem. Uh, Nu, nē, man tas viss liekas visai dīvaini. Varbūt, ka sadalīšana un dalīts balsojums, tātad cilvēkiem šodien neviens netraucē investēt uzņēmumos nevienā statusā un arī pieņemt viņus atpakaļ, tātad nekas netraucē. Vai referents vēlas atbildēt? Bet komisija sacīja, ka vēlētos runāt. Mums ir ļoti daudz laika jo eh, referents, eh, kas, eh, kam ir jārunā par nākamo jautājumu, kavējas, un mēs te varam izklaidēties. No, beh, adesso no, non che si debba necessariamente impiegare il tempo. Eh. Jā, labi. Nu, mēģināšu aizpildīt tukšumu. Es tikai gribētu teikt, ka tagad es labāk sapratu Aldas nostāju un paldies, eh, ka viņi to atkārtoja, bet es vēlētos kaut ko rakstveidā. Jā, nu man šeit ir eh, šis te rakstiskais eh, paziņojums, kas prasa dalītu balsojumu par B. Un es gribēju tikai teikt, ka es varētu to mēģināt pieņemt, ka nebūtu nekāda vaina, ja būtu divi balsojumi par B kompromisu. Un ja viņi tā vēlas, mēs to varam arī sadalīt. Tālāk, eh, nu, šī te teorija vai iemesls, kādēļ ir vajadzīga vienāda attieksme pret finansētājiem uzņēmumā pat tad, ja uh, cilvēks tiek pieņemts darbā atkārtot pēc atlaišanas, nu, tas ir saistīts ar uh, vispārējo krīzes klimatu. Tādā nozīmē, ka Pat tad, ja kāds eh, tiek atlaists no darba, valsts eh, joprojām investē, valsts investē šajā cilvēkā naudu. Tātad te runa par līdzekļu realokāciju. Jo pašreiz šeit katrā valstī mm, šis te finansējums eh, tiek rasts eh, saskaņā ar katras attiecīgās valsts eh, tiesību aktiem. Tā kā tas vienkārši ir veids, kā var atkārtot izmantot līdzekļus. Piemēram, jūs saņemat bezdarbnieka pabalstu, tad attiecīgais cilvēks saņem šo bezdarbnieku pabalstu, ne jau kāds cits. Tā kā tas vienkārši ir mēģinājums nodrošināt, ka daļa no uh, Uh, sabiedriskās vai, vai valsts naudas var uh, tikt pārnesta uh, uz privātu sektoru finansēšanu. Tā ir, uh, protams, uh, sociālās likumdošanas darīšana katrā dalībvalstī, kas attiecas uz sociāldemokrāta grupas viedokli. Es piekrītu, ka mēs varam padomāt eh, par jūsu punktiem un paskatīties, vai mēs varam vienoties un rast kopsaucējus. Protams, ka ir šis tas, kas mums ir kopīgs tajā dokumentā, tā kā visi vēlas tādu ļoti eiropeisku eh, pieeju. Tā kā mēs varētu tā nedaudz atkāpties atpakaļ un paskatīties, kādi varētu būt uzņēmuma finansēšanas avoti un veidi, kā uh, cilvēkus var struktūrētāk eh, piesaistīt uzņēmumiem. Mēs esam daudz domājuši mm, par tām lietām, kas mums ir kopīgas. Un šādā rakursā, nu, 28 eh, bija grozījumi, tikai faktiski divi ir noraidīti tādēļ, ka tie tā kā bija nedaudz pret eh, šo kopējo noskaņojumu. Tā kā faktiski tas tikai norāda, ka uh, mums ir daudz kopīgi un to mēs arī uh, teiksim komisijā un mēs būsim diezgan vienoti par mūsu uh, galīgo nostāju. Paldies uh, sociāldemokrāta grupai par uh, jūsu viedokli. Bet, protams, ir skaidrs, ka dažādas dalība valstīs situācija atšķirs. Paldies! Varbūt, ka referents vēlēsies izteikties uh, pēc komisijas. Mums vēl ir 25 eh, minūtes, pirms šeit ieradīsies nākamā uh, ziņojuma referents. Nu, es šoreiz mums kārtā varbūt ļoti dāsni pret komisiju. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es pārāk šeit neiedzināšos detaļās, bet gribētu uh, patiešām uh, uzteikt to, cik komiteja daudz darba ir veltījusi šai jomai. Uh, Ja mēs e, runājam par īpašumu tiesībām, par darbinieku īpašumu tiesībām, tas tika iekļauts komisijas rīcības plānā par korporatīvo pārvaldību, kas tika publicēts jau pirms gada, un mēs e, uzsvērām, ka šādas īpašuma tiesības patiešām e, var uzlabot caurskatāmību, un, protams, ir jāuzlabo arī uzņēmumu korporatīvā pārvalda, runājot par darbinieku finansiālās līdzdalības schēmām. Ir bijuši arī vairāki pētījumi kur tika runāts par to, ka produktivitāte ir cēlusies šāda aktivitāšu rezultātā arī konkurētspēja. Un šis ir instruments, kam ir tieša labvēlīga ietekme uz uzņēmumu ekonomisko izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu. Protams, ir arī skaidra saiknē starp to, ka šāda ilgtermiņa ekonomikas finansēšana arī um, iet roku rokā ar uzņēmumu ilgtermiņu plānošanu. Tāpat tika palaists pilotu projekts par darbinieku finansiālo līdzdalību un mēs šīs programmas izvērtēsim Eiropas Savienības dalību valstīs. Uh, Ņemot vērā arī to, ka uh, atšķirības starp dalību valstīm ir visai ievērojams, runājot arī par problēmām, runājot par uh, pārobežu režīmu un finanšu eh, līdzdalības schēmām. Tāpat jādomā par uh, iespējiem soļiem gan no regulatorā viedokļa raugoties, gan arī no citiem viedokļiem raugoties. Mēs varētu uzlabot caurskatāmību izmantojot paraugu praksi, jāuzlabo likumdošana un, protams, jāizvērt arī to, cik liels ir nodokļu sloks. Ir jau apkopoti pirmie pilotprojekta rezultāti, par tiem notiks debatēs, tāpat debatēsim par dalību valstu paraugu praksi, uh, Uh, un uh, Briselē notiks arī konferences nākamā gada janvārī, un Barnieru kungs uh, komisārs tajā uzstāsies ar atklāšanas runu, runājot arī par to, ja, kad darbinieki ir uzņēmuma akciju īpašnieki. Paldies! Vai kāds vēl vēlas izteikties? Rapporteur is consulting. Do, do you wish to come back? Referents vēl apspriežas. Fabricio, labi. Sì, solo per un, un, un, un semplice dettaglio. Ringrazio chiaramente. Paldies, kāda neliela detaļa. Gribēju pateikties sirsnīgi, pateikties eh, komisijai. Es varu piekrist viņu teiktajam, bet tagad par tulkojumu itāļu valodā ir runāts par darbinieku finansiālo līdzdalību uzņēmumu peļņas gūšanā. Tur ir vārds profit angļu valodā. Tiek runāts par uzņēmuma darbību. Es negribu nu, lai kāds saprastu, ka šī pēļņa tiek sadalīti, un mēs te runājam par uh, uzņēmumu darbību, nevis uh, par uh, pēļņas gūšanu. Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties? Referents uh, kavēsies 10 uh, minūtes, tātad vēl 20 minūtes mums ir jāgaida uz nākamo referentu. Nu, nezinu, ko vēl es te varētu izdomāt 20 uh, minūšu laikā. Varbūt atkal ir eh, jāpaņem īsu pauzīte uz 15 minūtēm, un tad, cerams, mēs varēsim atkal drīz atgriezties pie darba. Paldies! Okay, everybody. Dāmas un kungi, beidzot esam noķēruši mūsu referentu. Viņš bija iekļauts satiksmes sastrēgumā un varam ķerties pie septītā darba kārtības punktu. Noteikumi, kur valstu tiesībās reglamentē zaudējumu atlīdzināšanas prasības par dalību valstu un ES konkurences tiesību pārkāpumiem. Referents ir Andrējas Švāps. give you the floor. Thank you very much. Andrējas, lūdzu, tev vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi, dārgās kolēģis. Man ir liels prieks, ka mums ir eh, šodien pirmās diskusijas, lai varētu spriest par grozījumiem. Pagājušu nedēļu mēs jau uh, vienreiz tikāmies ar ēnu referentiem un jau pārunājām Eh, daudz interesanta un svarīga. Varējām nospraust eh, sākotnējos mērķus. Un man patiešām bija liels prieks, ka mēs eh, bijām vienisprātis par to. Karteļu tiesību īstenošana daudziem kolēģiem šķiet prioritāra un Tāpat eh, bija domāts arī par uh, galveno liecinieku aizsardzību, un uh, tas var būt tikai izņēmuma princips. Priekšsēdētājs kundze, mēs tā izskrējām cauri visiem grozījumiem, un uh, Mums nešķita, ka par visiem grozījumiem varēsim um, sagatavot kompromisus, un Intvelds kundze teica, ka noteikti šajā nedēļā mums ir vēlreiz jāsazinās ar Eiropas komisiju, lai varētu saprast, uh, cik svarīga ir šī programma, lai īstenotu um, Eiropas tiesības kopumā. Man ir liels prieks, ka rītdien varēsim tikties vēlreiz ar Eiropas komisijas pārstāvjiem un priekšsēdētājs kundze. Es uh, varbūt tagad tādos uh, lielos vilcienos iezīmēšu, kas īsti notiek. Mums ir sadarbība ar juridisko lietu komiteju, bet ir arī zināmas viedokļu atšķirības. Mēs te strīdējāmies, kura komiteja īsti ir atbildīga par uh, kuru lietu. Pēc diviem mēnešiem mēs beidzot varējām vienoties, un uh, juridisko lietu komiteja ir atbildīga tikai par 5, 10 un 17, kā arī 18 pantu. Un saskaņā ar šiem pantiem te ir jādomā arī par formulējumiem apsvērumos. Mūsu komiteja būs atbildīga par 6, 7, 9 un 19 līdz 20 punktu un arī 4 pantu. Par pārējiem uh, pantiem un jomām mēs tā tad lēmsim kopā. Gribēju pateikties Rapkai kungam, juridisko lietu komitejas. Uh, referentam, atzinumu līdzautoram, par kuru, ar kur jau esam vairākas reizes apspriedušies. Es vēl nezinu, kad viņš piedāvās izskatīšanai savu atzinumu. Un Mums tā tad vajadzēs nogaidīt līdz uh, top atzinums jūrī komitejā un uh, jāpagaida arī, kad viņi būs gatavi balsot. Līdz ar to mums ir jāsaskaņo savs darba grafiks ar jūrī komitejas grafiku. 21. janvārī viņi šķiet jau varēs balsot un ja sekretariāts darbosies tikpat naski kā līdz šim, tad uh, būs sagatavoti grozījumi laicīgi un mūsu komiteja varēs balsot 27. janvārī padomē, priekšstādātais kundze noteikti būsiet dzirdējis, tur ir runāts par uh, juridiskā dienesta atzinumu vai uh, saskaņā ar 103. panta uh, noteikumiem padomu būtu vienīgā kompetentā iestāde, bet te tika runāts par diviem juridiskiem pamatiem. Mums ir jāsako notikuma attīstībai, tad, kad uh, mm, padoma un komisija būs gatavs arī veikt savu darba daļu. Es esmu dzirdējis, ka padomē varētu nepanākt vienprātība, līdz ar to mums ir jāsaprato, jāsaprot, kādu procedūru izmantot. Gribēju varbūt atļauties arī tādu vispārīgāku piezīmi. Daudzos grozījumos, kuru autors esmu eh, arī pats, ir runāts, ka ES tiesa divās lietās ir runājis par to, ka dokumentu uh, nepublikošana, nepubliskošana, kas ir saistīta ar galveno liecinieku programmām, ka šie dokumenti nedrīkst eh, joprojām tikt slēpti no sabiedrības acīm. Es uzskatu, ka liecinieku aizsardzības programmas eh, pa, procedūra ir ļoti svarīga patērētājiem, jo bez šādām programmām gandrīz eh, nebūtu iespējams atrast un atklāt daudzus no karteļiem. Un tiek runāts arī par kolektīvajām sūdzībām, eh, bet eh, svarīgākās procedūras, ko ir noslēgusi Eiropas komisija vēršoties pret karteļiem, bija tieši tās procedūras, kur laikā komisija varēja izmantot liecinieku eh, liecības. Mums ir jāparūpējas par pietiekami eh, labām eh, liecinieku aizsardzības programmām, lai šo procedūru varētu izmantot arī nākotnē un lai varētu arī norādīt uz vainīgajiem uzņēmumiem. Varbūt nevienmēr šiem uzņēmumiem būs uh, Eh, uzlikts naudas sods, bet ir jāparūpējas, lai cietušajiem patērētājiem tiktu izmaksātas kompensācijas. Un pateicoties, eh, un piemēram, ja uzņēmumi paši atzīsies nodarītajā, tad eh, komisija varētu atteikties no soda naudas uzlikšanas. Tas būs svarīgi visiem, arī mūsu patērētājiem. Un es lūkšu kolēģus Um, gribēju pateikties kolēģiem par ļoti precīziem, labiem grozījumiem, un īstenībā es uh, jau esmu pateicis visu, ko vēlējos, un patiešām ar nepacietību gaidīšu uh, kolēģi izteikums, ir ceļš man interesē citu grupu viedokļi. Paldies! Okay, thank you. Uh, now go... Paldies! Došu vārdu ēnu referentiem. Antolins no SD grupas lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Vēlējos pateikties Švāba kungam jau pagājuši nedēļu, un pirms tam man bija iespēja ar Švāba kungu apspriesties par šo atzinumu, un, protams, mūsu sadarbība turpināsies arī nākotnē. 27. janvārī mums jau ir jābalso, un mums, protams, ir jāstrādā vajag sviedros, lai ievērotu noteikto grafiku. Tagad par juridisko pamatu gribēju jums atgādināt sekojošo. Tad, kad mēs par to spriedām, mēs, protams, visi apzinājāmies, ka runājam par konkurences tiesībām, par labāku aizsardzību, labāku liecinieku aizsardzību. Dalībvalsts uzsvēra, ka ir nepieciešams likums, un, protams, bez parlamenta iesaists nav e, iespējams pieņemt likumus. Komisija piedāvāja tādu juridisko pamatu, kas ļauj e, darbā iesaistīties arī parlamentam. Atbildības e, sadalīšana ir atrunāta divos grozījumos. Un eh, bija tātad vairāk pantu, par kuriem atbildīgi bija tieši jūri komiteja, eh, tikai un vienīgi, un eh, par citiem bijām atbildīgi mēs. Ja mēs runājam par kompensācijām, tas ir saistīts ar privātu prasībām. Es atceros, ka bija arī uzklausīšana par šo tēmatu, un es atceros, ka ETP un sociāldemokrātu grupu deputāti runāja, ka nepieciešama likumdošanas iniciatīva arī attiecībā uz kolektīvajām prasībām. Šī nav iniciatīva, kas e, būtu tieši saistīta ar kolektīvajām prasībām, e, bet e, gan ar zaudējumu atlīdzināšanu. Komisija teica, ka šeit ir jābūt horizontālajai pieejai. Savos grozījumos es uzsvēru vairākas tehniskās detaļas, Un gribu šeit minēt arī strīdu izšķiršanu vienošanās ceļā, kad, piemēram, ir iespējams uh, atlīdzināt uh, kompensāciju, izmaksājot uh, cilvēkam to naudā vai kā savādāk. Protams, ir jāgarantē arī iespēja, lai Mm, kaitē, cie, kaitējuma rezultātā cietušie varētu arī iesniegt prasības, lai viņi varētu vērsties tiesā. Un, protams, ir jābūt arī juridiskai noteiktībai, lai nebūtu tādi pretrunīgi spriedumi. Protams, jāparūpējas, lai šie kaitējumi upuri būtu pietiekami pārstāvēti tiesā. Un ir arī šīs uh, galveno liecinieku aizsardzības programmas. Ir jābūt līdzsvaram starp uh, šīm programmām un starp uh, liecinieku tiesībām, lai viņi patiešām varētu parūpēties par savu tiesību aizstāvību. Ir jābūt arī šo liecinieku programmas kontrolēji un ir jānošķir Informācija no dokumentiem ir, piemēram, noderīga informācija, bet varbūt uh, liecība nav bijusi tik izšķirīga svarīga, bet varbūt uh, ir iespējams nokļūt pie kādiem dokumentiem, kur ir ļoti svarīga informācija iekļaut un cita atkal nav tik būtiski. Un ir eh, dokumenti, kur, piemēram, daļa, kur daļu no šiem dokumentiem fragments varētu publiskot, un citi atkal ir pakļauts konfidencialitātei. Protams, kaitēm var nodarīt gan individiem, gan arī uzņēmumiem. Vai mēs te runājam par patērētājiem vai par uzņēmumiem. Ir jābūt labam līdzsvaram. Un, ja, piemēram, ir e, ies, iesniegt sūdzību, ir jāprūpējas, lai, piemēram, cilvēks nevarētu sūdzību iesniegt divreiz vai pieprasīt kompensāciju divreiz. Un, protams, ir gan kolektīvās prasības, gan privātās, individuālās prasības, tās ir jānošķir. Sākumā tiek izvērtēts eh, nevis individuālais kaitējums, bet tas, eh, vai uzņēmumi ir eh, pārkāpuši konkurences noteikumus. Protams, tam visam ir jānotiek pietiekam agrīnā posmā, lai uh, tā aģentūra, kas ir atbildīga par konkurences pārkāpumu izvērtēšanu, varētu savu darbu veikt pēc iespējas auglīgāk un uh, Vēl kāds jautājums, kas man šķiet ļoti svarīgs, par ko noteikti ir jādiskutē, tas ir attiecināms uz grupas sankcijām. Šis ieteikums nav ar saistošu spēku, bet pēc uh, vairākiem gadiem mēs varētu attiekties tādā situācijā, kad uh, kolektīvās prasības būs ļoti atšķirīgas, būs ļoti daudz dažādu gadījumu, uh, Mm, prāvu dažādās dalību valstīs, bet mēs negribam, lai būtu tāda fragmentizācija. Mēs ar likumdošanu vēlamies nospraust vairākus principus, lai šo procedūru varētu izmantot mm, pāri robežām. Dalību valstīm ir jāizstāv patērētāji, pilsoņi, jāpasargā viņi no kaitējuma, radīšanas. Bet jādomā arī par eh, šo pasākumu akumulatīvo efektu. Tam varētu būt lielāka ietekme nekā mēs iedomājamies. Protams, ir vairāk, jānosprauž vairāk principi, kas darbotos dalību valstīs varbūt bez konkrētu pasākumu ieviešanas. Domāju, ka šī iniciatīva piedāvā patērētājiem vairākas iespējas. Mums ir jāskatās, kā tas attīstīsies tālāk, kāda būs lietu gaita. Gribēju pateikties visiem kolēģiem par sadarbību un arī par konstruktīviem dialogiem ar referentu. Paldies! Alde grupas vārdā Sofija Intfeld. Thank you, Chair. Uh... Paldies, priekšādātāji. Pirmam kārtām gribu teikt paldies referentam par to, ka viņš strādā ietvarot darbā visus referents, nu tieši tā kā vienmēr viņš to dara. Piekrītu daudz kam no tā, kas jau tika teikts, ko teica Sančes Prasēdo, tāpēc tajos punktos, ko viņš jau izskaidrojas, neiedziļināšos, bet gribu tomēr nākt klajā ar tādām pāris vispārīgu raksturu piedzīmēm. Nereti tiek teikts, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai tiktu nodrošinātas taisnas tiesas iespēja, tā lai tiesiskums tiek nodrošināts arī tiem uzņēmumiem, kas ir iesaistījušies karteļos, un es pilnībā tam piekrītu. Nereti uh, tiek runāt šeit pat par pamatiesībām, bet es teiktu pat laikā arī domāju, ka, ja skatāmies uz šo procedūru, kur nodrošināts atlaides tiem, kas ziņo par kartaļiem, tad jāsaka, tā nav taisna tiesa. Tas nozīmē, lūk, viena puse, kas ir iesaistījusies šādos negadīgos darījumos, kartaļos, tagad izdomā, ka viņi par to ziņos un viņi saņem labāku situāciju. Viņi saņem kaut kādas finansiālas motivācijas e, idejas, pat, piemēram, viņi tiek pasargāti no soda. Es nedomāju, ka tas nozīmē taisnīgu tiesu komisija šķiet pat pavisam automātiski grasās jau šīs procedūras par atlaidēm ziņošanas gadījumā noteikt kā tādas, kas piemērots automātiski karteļu identificēšanas gadījumos. Es gribētu vaicāt, kāpēc komisija nevēlas vērsties cita veida izmeklēšanas metodēs, nevēlas tās izstrādāt sīkāk, jo šāda veida eh, atlaides soda mēros tiem, kas ziņo par katļiem, bet paši ir pie tā vainīgi, manuprāt, tam vajadzētu būt kā tikai tādam pēdējam glābšanas manevram. Es turklāt arī domāju, ka tā līguma pārkāpšana eh, šādā gadījumā pilnīgi noteikti nevar automātiskā kārtā saņemt atlaidi. Un pārskatāmība savukārt ir pilnīgi noteikti tā pamatnorma, kas vienmēr ir jāievēro. Šķiet, ka kāds ārkārtīgi skaļi runā pa telefonu, nevar izteikties. Nu tā tad. Nevar būt tā, ka var pilnībā aizliegt informācijas atklāšanu. Nē, tas ir pret līgumiem. Jebkāda veida informācijas publiskošanas liegums ir jāpamato katrā gadījumā atsevišķi, un tam vajadzētu palikt Nacionālo mm, tiesnešu ziņā. Mēs varbūt varam piedāvāt kaut kādas vadlīnijas, pamatnostādnes, bet tiesnešu ziņā tad būtu uh, lemt, kā tas notiek katrā konkrētā gadījumā tālāk. Referents šķiet 58. grozījumā, 6. 6. pantā, ir centies sniegt mm, zināmas vadlīnijas. Bet šis ir ārkārtīgi tāds delikāts jautājums, nav nebūtu viennozīmīgs tiek runāts par to, ka iespējami tiek varētu tikt pārlikta vainas pierādīšanas nasta no vieniem pleciem uz otriem. Referents ierosina, lūk, ka pirmām kārtām ir jādemonstrē, ka jūs esat cietas zaudējums, bet to var demonstrēt, protams, tikai tad, ja jums ir piekļuve pierādījumiem, bet tikko jums ir piekļuve, bet jūs nevarat dabūt piekļuvi pierādījumiem, jo to iespējams dabūt tikai tad, ja varat pierādīt, ka esat cietas zaudējums, un tā rezultātā upuriem varētu rasties ļoti grū, liels grūtības tajos gadījumos, kad viņi cietuši no kārteļu rīcības tiesības, tad viņi nevarēs vispār stāties tiesas priekšā, viņiem nebūs piekļuvi pierādījumiem, tāpēc domāju, ka ir vajadzīgs papildus debats par šo jautājumu, lai rastu risinājumus, jo tas, protams, pilnīgi var padarīt to vienkārši par neiespējamu tādām mazām pusēm, upuriem, kas nav ar plašiem līdzakļiem. Viņi nevarēs vērsties pret karteļiem, nevarēs sūdzēt viņus tiesās un pieprasīt zaudējumus. Zaudējumu kompensāciju. Mēs joprojām atbalstam domu par kolektīvajām prasībām. Šai kontekstā, nu redzēsim, man referents sanāks, vai mums, vai mums izdosies nonākt, nu, tādā, nu, nonākt pie tāda kopīgāka formulējuma, kas vairāk būtu pieņēmams visiem, bet man šeit kolektīvo prasību jomā mums vajadzētu panākt tādu ļoti līdzsvarotu pieeju starp valsts pasākumiem un privātiem pasākumiem. Protams, ka valsts pasākumi ir kārtīgi svarīgi. Nevaram eh, privātā kārtā piespiedu pasākumu izpildi, tomēr tāpat laikā padarīt gandrīz neiespējamu. Un visbeidzot, papildus tam, ko teica Sančes Prasēdo par soda naudām un kompensāciju zau, par zaudējumiem. Jāsaka, ka soda nauda jau nav zaudējuma kompensācija, tas ir sots par pāridarījumu, un tas ir jānodala no zaudējuma kompensācijas. Protams, ka arī šīm kompensācijām jābūt saprātīgām apmērā, bet tāpat laikā to nevar aizstāt viena ar otru. Ir tāda uzņēmuma, kas, piemēram, uzskata, ka pret viņiem ir izturējušies netaisnīgi, un tad e, šajā gadījumā, un tad tādā gadījumā vienkārši, ko viņiem varam teikt, atturieties no iesaistīšanās karteļos, tad jūs, ne, ne, jums netiks noteikti soda naudas, un nebūs jākompensē zaudējumu. Tas ir visvienkāršākais veids, kā viņiem izvairīties no šādas it kā netaisnīgas attieksmes. Paldies, turpin priekšādātājs zaļo grupas vārdā. Kāds uzstāsies? Jā, nav atkal klāt eh, pārstāvji. Jā, es viņu šeit pārstāvu, un es vēlreiz atkal no jauna atvainojos, ka mūsu grupas pārstāvs nevarēja ierasties un gribēju tikai teikt pāris vārdus viņa vietā. Mēs to vērtējam pozitīvi, bet, ja vizēs punktā, gribu teikt divas vispārīgi rastur piezīmes. Pirmam kārtām Lielākoties upuriem, kas, kritu, kas lūk cietuši no šādas konkurences tiesību pārkāpuma, šobrīd nav iespēju īstenot kolektīvā kārtā savas tiesības, kas tiem paredzēts Eiropas Savienības mērogos, un pieprasīt zaudējumus. Turklāt parasti ir gandrīz neiespējami arī aplēst zaudējumu apmēru, ko šāda veida konkurences pārkāpumi ir radījuši tirgū. Rezultātā patērētājiem nav uzticēšanās šādiem pasākumiem un iekšējiem tirgumu. Nu, lūk, tā pirmā vispārīga rakstura piezīme otram kārtām. Runāšu par no tā izrietošu problēmu, respektīvi, ja uzņēmumi nereģē uz sūdzībām, ko iesniedz patērētāji, tad tādā gadījumā, eh, nu, lūk, konkurences tiesības arī zin tiek pārkāptas. Mēs tāpēc domājam, ka varbūt vajadzētu šāda veida grūtības atrisināt. Eh, diemžēl ierosinātajos grozījumos tas nenotiek. Šķiet, ka šeit šīs problēmas risināts netiek. Ja nav izveidots tāds kolektīvās prasības iesniegšanas mehānisms, tad tādā gadījumā, mūsuprāt, upuriem būs ļoti grūti saskatīt vispār kaut kādu veidu, kā panākt savu tiesību aizsardzību? Kā tad nodrošināt konkurences tiesību ievērošanu? Un, ja trūks šāda kolektīvos prasību iesniegšanas mehānisma, tad tas par labu de facto nāk tikai un vienīgi tiem uzņēmumiem, kas pārkāp konkurences tiesības un iesaistās kartaļos. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešama tāds ierobežojoša sistēma, kas lūk ļauj šādā kvalitīvu prasību kārtā, eh, nu, tie ir privātā režīmā, eh, tā ļauj darboties, un tāpat laikā jābūt arī pasākumiem, ko īsteno konkurences uzraudzības iestādes. Tā, lai, piemēram, nenotiektu nu, tādas ļaunprātīgi, ļaunprātīgas eh, prasību iesniegšanas un tam līdzīgi. Nu, tad šādi divi mehānismi tad galu galā ir ārkārtīgi svarīgi un tādiem vajadzētu tapt ieviestiem. Tāpat laikā mūsu ēnu referents, kas, kā jau teicu, nevarēja būt šodien klāt, turpinās sadarboties, protams, ar referentu, darīt to konstruktīvi, un tāpat arī ar kolēģiem kopā cer nonākt pie atbalstīgiem kompromisiem, kas paredzētu tādu juridisko ietvaru, kas aizsargā upurus, uh, Eh, nu, varbūt apstiprināt šo dokumentu vēl līdz šī mandāta beigām. Paldies! Okay, thank you. Lieliski turpina priekšādātāji. Tagad EKR grupas vārdā priekšsēdētāju pārteica. Šķiet tik vēla nakts stunda. Epinkungs saka, nē, zaļo vārdā nevar izteikties. EKR grupas vārdā priekšsēdētāju. Savās piezīmēs aprobežošos ar četriem komentāriem. Nu, varbūt dažiem tas būs pārsteigums, bet EKR ļoti lielā mērā atbalsta komisijas priekšlikumu. Mēs piekrītam, ka ir vajadzīgs līdzsvars starp valsts un privātām eh, konkurences tiesību īstenošanas iespējām. Uh, jo konkurence bez tās piespiedu īstenošanas ir kā tīģers bez zobiem, un tāpēc mēs domājam, ka ir vajadzīgs šāda veida pasākums, kas ļauj tie, upuriem īstenot savas tiesības, un tāpēc šo atzinumu noteikti vērtējam atzinīgi. Nu, slava komisijai! šis priekšlikums būtu jāpieņem bez kādām izmaiņām, mūsuprāt. Mēs esam pret to, ka šeit tiek ieviest kolektīvās prasības uh, nianse šajā direktīvā. Es domāju, mēs uzskatām, ka labāk to izstrādāt kā rekomendāciju, tā kā tas teica komisijas priekšlikumā. Mēs atbalstām kolektīvo prasību kā institūciju, kā struktūru. Dalību valstīs šāda veida kolektīvās prasības iesniešanai ir jābūt iespējamai, un ES lūk piešķir tiesības gan e, uzņēmumiem, gan privātpersonām, bet nav iespēja, nav vajadzīgs to, to iestrādāt šai direktīvā. Komisijas rekomendācija šai jomā šķiet jau paredz to, ka tiek nodrošināts saskaņot horizontālu pieeju kolektīvās prasības jautājumiem ES, bet tāpat laikā komisija necenšas harmonizēt kolektīvo prasību. Ties, jomas visās dalībvalstīs pēc vienas šnitas, kas beigu beigās nederēs nekam. Mēs domājam, ka šeit vēl ir vajadzīgs izstrādāt arī sīkāks nians. Esmu iesniedzis desmit grozījumus priekšlikumam, un līdz ar to, protams, ir pilnīgi skaidrs, ka mēs varamies ļoti cieši strādāt kopā ar komisiju, mēs atbalstam tieši tās priekšlikumu. Bet atsevišķos aspektos jāsaka, priekšlikums tomēr ir ar pārāk tālējošām sekām uz nacionālajām procedurālajām tiesībām, tāpēc mēs ierosinām svītrot zināmus pantus, lai atjaunotu nacionālās privilēģijas šajās jomās. Bet mūsu galvenā rūpa tomēr saistīta ar to dokumentu saistību, kas attiecas uz atlaižu piešķiršanu par ziņošanu. Ņemot vērā, cik ārkārtīgi svarīgi ir valsts pasākumu īstenošana konkurences jomā, mums ir jāpārliecinās, lai privātu pasākumu īstenošana nekompromitē šādu programmu darbības efektivitāti jo nepieciešams identificēt un sodīt nelegālos karteļus. Konkurences iestādes savukārt līdz ar to piedāvā lūk imunitāti kaut kāda veida pārstāvjiem vai tikai samazinātu sodu, kā apmaiņā pret sadarbību karteļu identificēšanā un pierādīšanā. Šāda veida programmas pilnīgi noteikti ir viena no visefektīvākajiem instrumentiem cīņā pret karteļiem. Informācija, ko piedāvā šāda veida ziņotāji, ir ārkārtīgi vērtīga un tāpēc šie ziņotāji pilnīgi noteikti ir jāaizsargā. Un tāpēc, lai saglabātu kaut kādu veidu motivāciju uzņēmumiem sadarboties ar konkurences iestādēm, mums vajadzētu šeit iestrādāt eh, tās drošības klauzulas, ko paredz arī komisija attiecībā lūk uz šādi, šāda veida dokumentu atklāšanu. Es nepiekrītu kolēģiem, kas iesniedz grozījums, kas savukārt vājina šādas drošības klauzulas. Mēs uzskatām, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai ziņotāji būtu motivēti un lai tiktu pilnīgi noteikti pasākumi atbilstīgi arī īstenot. Priekšādā tā dāmas un kungi nav nekādas alternatīvas, nav pilnīgi nekādas citas iespējas, kā vien nu, sadarboties ar šādiem ziņotājiem, jo kā tad citādi mēs uzzināsim par šiem karteļiem, nu vai tad mēs te varam not, nosināt, veikt kaut kādu izlūgu darību, izlūkošanu līdzīgi kā NSA dara, noklausīties telefonsarunas, nē, tā būtu privātiesība pārkāpšana. To mēs nedrīkstam pieļaut, arī pat ne konkurences tiesība aizsardzības vārdā. Intvelds kundze, es pat nevaru iedomāties, vai tiešām jūs kaut ko tādu vēlties panākt? Bet tas ir tas, pie kā jūs nonāksiet, ja jūs neatbalstīsiet šo priekšlikumu, ar ko nāk uz klajā komisija. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji, vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties? Jorgen, goja grupas vārdā. Paldies, Šaron, tikai īsa piezīme. Paldies uh, referentam par veikto darbu. Gribēju pateikties arī komisijai. Uh, priekšdarbi ilga jau visai jau kādu brīdi. Un domāju, ka komisija uh, savu darbību paveikusi uzteicam, tādēļ vēlējos pateikties arī viņiem. Domāju, šis priekšlikums ir uh, labs, protams, te varētu kaut ko tehniski pieslīpēt, bet lielos vilcienos Švāba kungs savu darbu ir veicis labi un domāju, ka mums līdz ar to vajadzētu mēģināt Uh, vēl labāk uh, uzlabot uh, šo priekšlikumu un tika izteikti vairāk komentāru arī par kolektīvajām prasībām. Domāju, ka tur nav nekā aplama, bet mums ir jāsaprot, kādu procedūru šeit ieviest, varbūt, ka varētu vispār komisija sagatavot tādu vispārīgu direktīvu par sūdzībām kopumā, par prasībām kopumā. Uh, Varbūt, ka šo kolektīvās prasības jautājumu varētu izskatīt tā piesardzīgāk, uzmanīgāk un uh, lielāko daļu problemātikas atstāt īpašai direktīvai. Protams, te nevajadzētu atsaukties uz daudzām atsevišķām direktīvām, tad tas viss būtu pārāk fragmentēts. Manis nosaukto iemeslu dēļ Mēs atbalstīsim komisijas priekšlikumu, neesam pat izstrādājuši grozījumus, bet, protams, vēlamies līdzstrādāties un ar nepacietību gaida arī turpmākās diskusijas. Paldies! Okay, that's the end of the shadows. Any... Jā, nu šķiet, tad visi ēnu referenti ir izteikušies, vai ir vēl kāds, kas vēlas runāt par šo jautājumu? Jā, Hans Pēters Mārtins, lūdzu. Lūdzu. Mrs. Chairwoman. Paldies priekšādātāji. Var izteikties pavisam īsi. Visi iepriekšēji runātāji jau pārsvarā visu ir minējuši, bet pāris piezīmes. Pārējuši uz vācu valodu. Diemžēl atkal tiek ieviesti tādi likumdošanas pasākumi, kas uh, ir ļoti tā smagnēji formulēti. Es zinu, ka tā nav uh, autora vaina, tā ir komisijas vaina. Domāju, ka šo tekstu vajadzētu padarīt skaidrāku un pamatīgi saīsināt. Es gribēju arī vaicāt ko jūs varat darīt lietas labā. Mēs jau debatēs redzējām, ka ir ļoti atšķirīgi viedokļi. vajadzētu domāt par šo likumdošanas nospiedumu. Vai jums ir kādas alternatīvas, es domāju? ka ļoti daudziem interesantiem ir uh, labi priekšlikumi, bet es domāju, ka arī mūsu vēlētājiem būtu tiesības uzzināt, kurš kuru grozījumu ir sastādījis. Paldies. Okay, uh, so managed... Labi, Nu, redz, man pašai izdevās iesniegt 47 grozījumus, tad nu arī pati tāpēc gribu šobrīd uzstāties. Nu, šķiet, ka mm, pārsvarā tā tēma, kas maniem grozījumiem raksturīga vispārīgos vilcienos, šķiet komitejā ir ievērot arī iepriekš, līdz ar to šie grozījumi droši vien jums nešķitīs ne pārsteidzoši nekā, gribu uzsvērt pāris grozījumus. Nu, nu, viens no šiem jautājumiem, lūk, šie definēt valsts sodu zināmām, zināmiem gadījumam, bet tas jau nebija kaut kāda veida ierobežojuma noteikšana, nē. Es vienkārši biju nobežījusies, ka atsevišķos gadījumos sodi varētu būt pārāk lieli un tādā gadījumā uzņēmumu varētu vispār bankrotēt, un to taču mēs ideālā gadījumā tomēr nevēlamies panākt kaut vai darbiņēmēju labā, bet, protams, tā, laiku pa laikam tas tā tik un tā var notikt, tas tā ir noticis, un tas savukārt nozīmē to, ka nekādas kompensācijas netiek izmaksātas. Nu, to es gribēju šeit atzīmēt. Un atsevišķos gadījumos es domāju, ka ir jābūt varbūt nu, tādai kā atlikto maksājumu schēmai ja mēs tiešām taču nevēlamies, lai šis sots ir svarīgāks par zaudējumu kompensāciju patērētājiem. Ja runājam tālāk par pierādījumu atklāšanu un tātad atlaidēm apmaiņā pret to, es domāju, ka šeit ir jāpanāk ļoti delikāts līdzsvars. Es esmu gatava pilnīgi noteikti pie tā vēl tā piestrādāt un, eh, nu, tā detaļas varbūt pieslīpēt, jo var būt arī tāda apstākļa, protams, kad šāda veida informācija nepieciešams atklāt un jo citādi patērētāji tiešām beig beigās vienkārši neko nepanāk un nekāda kompensācija viņiem izmaksāt netiek. Bet nu, no arī šajā gadījumā, protams, ir jābūt dažādu veidu niansēm iestrādātām, un tās savos grozījumos centos arī attiecīgi parādīt. Manuprāt, noilguma periods savukārt, eh, kura laikā tad drīkst iesniegt prasību būtu jāpagarina. Es izmantoju to pašu noilgumu periodu, kas tiek izmantots Lielbritānijā šobrīd, un tas šķiet šobrīd ir ilgākais periods. Un neredzu, kāpēc mēs to nevarētu izmantot. Nerezinu, kāpēc mums vajadzētu izmantot zemāku standartu eh, no, nu, no citiem ES paraugiem. Manuprāt, tas ir lūk pārbaudīt, eh, pārbaudīts jau sistēmā, pārbaudīts darbībā. Ne, tas, ka tas nāk no Lielbritānijas, nenozīmē, ka tas vēl pats par sevi ir kaut kas slikts. Tālāk Ehm, aizsardzības pienākumu nodošana ir leģitīma un to vajadzētu uzturēt spēkā, bet ir pāris jomas, manuprāt, kur varbūt ir iespējams tīri komerciāli var pieņemt, var izdarīt pieņemumu, ka izdevumu, iz, izdevumu izmaksas tiek nodotas tālāk pa piegādes ķēdi, un tādā gadījumā arī jābūt ļoti uzmanīgiem. Tāpēc iesniedz šeit grozījums, kas censās, nu, niansēt šīs domas. Nu, es negribētu iet tik tālu, ka teikt, ka pilnībā tiek nolikt uz citiem pleciem pierādījumu, pierādījumu sniegšanas e, atbildība, bet ir tāda, tie ir komerciāli tāda gadījuma, kad uzņēmumi var nodot šī, to, šo, šīs izmaksas tālāk viens otram, un beigu beigās patērētājiem un tas būtu labs sākuma punkts šāda veida rīcība, jo gal galā tas uzņēmums, kas ir līdzdarbojies kartelī, arī eh, tad zina, vai tad šī informācija var vai nevar tikt tālāk nodota. Es turklāt gribu ierosināt arī obligātu strīdus risināšana, procedūra, kur abām pusēm ir jāpiekrīt rezultātam. Nevar būt risinājums saistoši, ja abas puses nav par to vienojušas. Mums jau patīk visas šīs alternatīvās strīdus risināšanas metodas, un tāpēc šo jautājumu arī šeit varētu iestrādāt. Nu, ir vēl pāris nianses, pie kā esmu strādājis grozīmos, kas varbūt nebūtu tā neatšķirs no kopējās līnijas un tā, ko citi darīja, bet jāsaka tomēr, ka es centos nu, tā, rastu tādu kā zelta vidusceļu. Jo, nu, ar sirdi un dvēseles, protams, gribētu iet daudz tālāk un daudz striktāk vērsties pret karteļiem, bet tāpat laikā domāju arī par to, ko ir iespējams panākt. Vai vēl kāds vēlas izteikties šai kontekstā? Vai komisija vēlas runāt? Nē, šķiet, ka nē. Nu, komisijas pārstāvs varbūt varētu tomēr pavisam īsi izteikties. Paldies priekšādātāji. Tiešām pavisam īsi varu tikai un vienīgi apliecināt, tieši tā kā Švābkungs, ka komisija neredz nekādu iemeslu, kāpēc um, vajadzētu mainīt juridisko pamatu šim priekšlikumam, tāpēc mēs priecājamies ar parlamentu sadarboties pie šī tiesību akta. Tāpat mēs atzinīgi vērtējam arī priekšādātāju konferenci izteikto apņēmību pabeigt darbu pie šī priekšlikuma tiesību akta līdz mandāta beigām, līdz parlamenta vēlēšanām. Un, protams, ka man sagādā ārkārtīgi lielu prieku ot pieņemt jūsu uzaicinājumu, uzaicinājumu no švāba puses, švābkunga puses ierasties un apspriesties ar ēnu referentiem, runāt par konkrētiem elementiem šai priekšlikumā, jo dzirdēju, ka tie ir virkni tādi jautājumi, kas rada arī bažas deputātos, nu, piemēram, lūk, to lomu, kādu spēlē programmas, kas eh, pieļauj atlaides ziņotājiem. Uh, Un tāpat arī lūk šī valsts un privātā tiesību norma īstenošanas um, pre, pretstatīšana. Paldies, tālāk referenti jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es varu tūlīt eh, turpināt um, pateikto, tātad mēs jau esam ar komisiju apspriedušies, un Martina kungs jau bija arī uzklausīšana, kur mēs uh, varējām dzirdēt, kas ir sakāms visiem interešu pārstāvjiem. Tātad tas viss bija ļoti caurskatāmi. Un, protams, tas sasaucas arī ar konkurences ziņojumiem, kurus uh, mūsu komiteja gatavo jau gadu gadiem. Sančes presēdē ir bijis referents arī es, tā izskaitā Tremosas kungs. Uh, Tāpat un uh, daudzi elementi, ko komisija šajā priekšlikumā iekļāvusi, jau sen ir uh, bijuši apspriest, un viss process bija ļoti, ļoti pāredzams. Es uh, dzirdēju te vairākus vispārīgus argumentus, un varbūt tie var tekstu padarīt tādu vienkāršāk saprotamu, kā jau tā norādīja uh, Eh, Mārtiņa kungs, bet daudz detaļas ir ārkārtīgi svarīgas, no tām nevaram atteikties. Tagad atbildot Intvēlts kundzei, kas teica, ka nav tādas taisnas tiesas princips ievērots, bet mēs te runājam par pārkāpumiem, mēs nerunājam par kriminālu noziegumiem. Uh, Tādēļ šeit ir jārunā tieši par tādiem pašiem principiem, kas tiek eh, izmantot katrā tiesiskā valstī. Mēs te nerunājam par kriminālu likumu un kriminālu kodeksu. Äh, Nevajadzētu te visu jaukt kopā. Ja ir nodarīts kaitējums, tas ir jāatlīdzina, bet runājot par sodu, kas ir uzliekams par pārkāpumu, šīs te sots var tikt samazināts tāpat, ja mēs runājam par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem. Un es esmu uh, ļoti bieži vienas prātis ar uh, komisiju, tādēļ te ir galvenokārt runāts arī par tādu tehnisku noslīpēšanu. Epinka kungs desmit uh, grozījums ir sagatavojis un viņš sākumā šo priekšlikumu ļoti slavēja, bet desmit grozījumos viņš runā, ko vēl ir iespējams uzlabot. Domāju, ka komisija ar savu priekšlikumu no vienas puses ņēma vērā kolektīvo prasību ietekmi un ir vēlējusies arī e, paust ieteikumus padomē, un otras puses ir radus tādu labu uh, pieeju, jāsaka, ka dalībvalstīs, protams, joprojām ir uh, daudzi, daudz dažādu atšķirību, kā šīs prasības tiek izskatītas, un, protams, tur ir vēlēšanās ekonomēt līdzekļus, un, piemēram, Vācijā, nu, tas absolūti nenozīmē, ka tas ir kaut kas slikts, piemēram, ir šis uh, pārauga procesu likums, eh, kas bija spēkā, kad mēs, eh, kad bija arī vēršanās tiesā pret dažādiem telekomunikāciju uzņēmumiem, un jāsaka, ka visas šīs prasības jau nemaz nav tik vienkārši izskatīt, kā varētu šķist pirmajā brīdī. Tādēļ mums ir vēl jāspēr vairāk soļu kopīgi 28 dalību valstīs, lai izveidotu tādas sistēmas, kas darbojas pārobežu režīmā, lai varētu izskatīt arī šīs kvalitīvās prasības prasības, tad, ja tās ir iesnieguši vairāk valstu pilsoņi. Un komisija ir ļoti labi nošķīrus no vienas puses kolektīvās prasības, um, ieteikumu dalību valstīm, no otras puses ha, eiropeiski harmonizētas jomas attiecībā uz konkrētām juridiskajām prasībām, kas jāiekļauj šajā direktīvā. Piemēram, jautājums, ko darīt ar dokumentiem lai uh, liecinieki varētu piekļūt uh, dokumentiem un informācijai, tādā veidā palīdzot arī patērētājiem un uzņēmumiem. Pēc komisijas teiktā uzņēmums var piedalīties programmā tikai tad, ja ir garantēta tiesiskā noteiktība un tas, ka dokumenti ir aizsargāti. Un tādā veidā komisija uh, tiesību sargājušām iestādēm atļauj piekļūt tiem dokumentiem, kas uh, ir domāti, lai aizstāvētu pilsoņu tiesības. Tālāk saskaņā ar sesto punktu komisija piedāvā, ka tie dokumenti, ko tie, uh, tā pieprasa pati saskaņā ar tiesvedības procesu, uh, tiek aizsargāti. Eiropas Savienības tiesa uh, divās lietās, ko jau iepriekš minēju, šo jautājumu izskatīja un teica, ka tas viss nebūtu nav tik vienkārši. No kāda komisijas pārstāvja eh, dzirdēju, ka konferencē, kas nu pat notika Brīģē, viens no EST tiesnešiem teica, ka šāda aizsardzība, dokumenta aizsardzība ir iespējama, ja eh, par to lēmja attiecīgā iestāde. Savā formulējumā sastajā mm, pantā es runāju par to, ka tiesnesis, kam ir jā. Eh, ja, ka, no kur ir atkarīgs spriedums, viņam ir jāizvērtē visi dokumenti, un ja visi šie dokumenti ir svarīgi, ja tie ir jāņem vērā tiesvedības procesā, ir jāizstāv arī uh, cietēju intereses, to cilvēku intereses, kas ir cietuši no kaitējuma, un ir jāievēro arī piedalīšanās šajās galveno liecinieku programmās. Es nezinu, vai mans kompromiss un īsnībā kolēģi Barks Aikhauts eh, bija ēnu referents, un viņš eh, īstenībā nepiedalījās pagājušā mm, sēdē, kas mums bija pagājušā nedēļa. Tie nav kompromisa grozījumi, man tie vēl ir jāizstrādā pēc tam, kad būs notikušas vairākas diskusijas komitejā. Es eh, jau esmu kolēģiem piedāvājis kompromisu grozījumu par sesto pāntu, jo mums varbūt tādā veidā uh, Mm, ir iespējams izstrādāt vadlīnijas uh, tiesnešiem, kā strādāt ar šiem dokumentiem, arī konfidenciāliem dokumentiem. Un, protams, ļoti daudzi dokumenti ir svarīgi, ja mēs runājam par karteļu procedūras aizstāvību. Un ir jāsaka, kuri dokumenti tieši attiecas uz um, prasības celšanu tiesā. Šī direktīva attiecas tieši uz tiesvedības procedūrām. Intvelds kundze teica, ka kāds te mēģinās izmantot šo piekļuvu dokumentiem savās interesēs, bet šī atļauja ir jāsaņem Eiropas komisijā. Mums ir jāapzinās, ka šeit tiek regulēta tikai piekļuva dokumentiem civil procesa laikā un nevis gatavojoties sūdzības iesniegšanai. Nu, Nur von der äh, Verordnung 1 2003. 2003. gada regulā tas viss jau ir atrunāts. Dokumenti komisijā paliek joprojām aizsargāti, pirms tiek äh, sagatavots jaunas normas. Tas, kas attiec uz šiem dokumentiem, tas ir jāievaro visā procesa garumā. Tālāk par tālāko nodošanu vai prasības iesniedzējs vai arī e, uzņēmums, e, kas ir apsūdzēts kartēļa kaldināšanā, var noraidīt sūdzību vai var to nodot tālāk, novelt vainu uz citu uzņēmumu. Uh, iepazīstoties ar komisijas priešlikumu, šāda situācija patiešām ir iespējama, un Mārtina kungs, uh, profesors Bortings jau uh, to ir minējis vienā no pētījumiem, un, protams, ja šeit ir kopīgā prasība, kolektīvā prasība, nevarēs visus uh, prasības, piemēram, vienmēr apkopot vienā prasībā, kolektīvā prasībā, uh, balstoties tikai uz regulu. Un komisijas priekšlikumā ir noteikts, ka abas prasības var vainagoties panākumiem tad, ja nevar pierādīt, ka prasības cēlējs nav uh, tālāk nodevis šo prasību. Mēs vēlamies, protams, izvairīties no pārklāšanās, no dubultošanās. Prasību var izskatīt tikai vienreiz vienā vietā un saskaņā ar 212. punktu. Mēs nevaram vēl to pagaidām garantēt, un tāpat kā Sančes, Sančes Preseiro kungs ir izstrādājis ļoti interesantu grozījumu, ievadvārdos viņš par to nerunāja. Uh, un mēs vēlamies izbairīties no darba pārklāšanās un lai eh, būtu tikai viena prasība un viena kompensācija. Un kolēģis Sančes Presēdā savā grozījumā to piedāvā tādā vienkāršā formā. Es vēl nevaru to pagaidām izvērtēt, vēl nedaudz šaubos jo, piemēram, tiesnesim ir jālēm, vai prasība ir nodota tālāk vai nē, un, protams, tiesnesim uh, mm, tiesnesis nevar atcerēties visas prasības, kas uh, tiek izskatītas, viņam ir vienkārši jāprecizē vai uh, ir iesniegt pamatot prasība, un, protams, prasība ir jāizskata, neskatoties uz to, kāda uh, tiesvedības procesa notiek citās tiesās. Priekšsēdētājs kundze negribu runāt pārāk ilgi, protams, ir vēl citi kutelīgi jautājumi, proti par atbildību. Uh, kopīgo atbildību, arī par termiņiem, ko piedāvā komisija, par noilgumu, par to visu noteikti būs vēl jādiskutē, bet priekšādātājs kundze, es uzskatu, ka kolēģu izskanējušie argumenti mm, ir ņemti vērā, tos es ņēmu vērā atzinumā un, protams, uh, Mums būs jāstrādā ļoti smagi, nav palicis daudz laika, kā to teica Sančes Presēdes kungs. Mums ir jāatrod risinājumi, tiem ir jābūt jākpilniem, kas uh, no vienas puses kāpotu patērētājiem un eh, varētu nākt par labu arī sistēmai, proti, lai varētu izšķīdināt šos karteļus. Protams, mēs vēlamies atbalstīt Eiropas komisijas veiksmīgo darbu cīņā pret karteļiem un, protams, gribēju arī pateikties kolēģiem, kas piedalījās šajā darbā. Paldies! Okay, thank you very much. Labi, liels paldies! Tātad, kad mēs gatavojamies balsot, laikam 15. decembrī. Okay. I think we're going to have to postpone that, but I don't. Nu, izskatās, ka laikam tas būs jāatliek. Es tikai nezinu, uz cik ilgu laiku. Jā, neesmu izlasījusi pagaidām šo te paziņojumu, jo nebija pietiekuši daudz cilvēku. Bet ja es tagad atgriežos pie saviem priekšsēdētājs paziņojumiem, te tas kaut kur bija. No, we haven't got a proposed new date, but Nē, mums īstenībā nav priekšlikuma par jaunu datumu, bet eh, vajadzēs eh, vienkārši šo informāciju izplatīt, ja pašlaik šī datuma nav. Nacīm nu, redzot, eh, ja mūsu atzinums būs gatavs, lai varētu nodot juridiskajai komitejai, nu tad viss būs labi. It kā tas drīzāk varētu būt 27. janvārs. Tātad iespējamais balsojuma datums 27. janvārs. Liels paldies visiem! Un tālāk pēdējais darba kārtības punkts astotais - apdrošināšana pret dabas katastrofām un cilvēku izraisītām katastrofām. Un Sampo Terho ir uh, referents Sampo Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie kolēģi, vispirms es vēlētos pateikties jums visiem! Uh, par grozījumu iesniegšanu manam ziņojumam. Vispārīgi runājot, tie bija konstruktīvi un uzlabo ziņojumu. Šajās diskusijās es vairāk neiedziļināšos eh, ziņojuma detaļās, bet es īsi izklāstīšu pamatprincipus. Vispirms, jau no pirmās diskusijas es atskārtu, ka uh, pastāv tāda kopēja izpratne par to, ka Eiropas līmeņa harmonizācija šajā jomā nav vajadzīga. E, taču zināšana apmaiņa un e, dalīšanās labākajā pieredzē varētu izrādīties lietderīga. Arī atsevišķa individuāla atbildība ir jāsaglabā visu laiku, lai uh, e, izvairīties no morāla kaitējuma. Un dabas katastrofas un cilvēku izraisītas katastrofas uh, Eh, tiek sektas no divām dažādām eh, apdrošināšanas eh, nozarēm. Sekojot šiem principiem, es varu pieņemt grozījums, kas runā par piesardzības pasākumiem, drošības normām, informāciju, kā arī par piemēru pievienošanu kā 15. un 63. Eh, grozījums. Bija pret dažiem grozījumiem, jo, manuprāt, nav nepieciešams atsevišķs koncepts atkārtot, eh, kas jau ir izklāstīts ziņojumā. Arī ievērojot eh, principu, ka šajā gadījumā viens risinājums nederēs visiem, es neatbalstu grozījumus, kas runā par harmonizāciju. Vēl vairāk ar atsevišķiem grozījumiem. Es īsti nesapratu to nolūku. Var jau būt, ka tas kaut kur ir pazudis tulkojumā. Tādēļ es lūkšu paskaidrojums par sekojušiem grozījumiem. 1. Langenkunga, 12. Presetkunga un 34. grozījums. Uz šī pamata esmu sagatavojis arī kompromisus kuru sēnu referentiem no manis ir saņēmuši. Un tagad es gaidu jūsu viedokļus un komentārus, lūdzu. Jā, paldies. Tagad eh, Langenkungs lūdzu EPP vārdā. Paldies referentam. 68 Änderungsanträge zeigen, dass ein Es domāju, 68 grozījumi jau pierāda, ka ziņojums ir veiksmīgs. Protams, mēs te vēl varam šo to noslīpēt, Die habe ich leider noch nicht gesehen. Wann sind die verschickt worden? Vēl ar kompromisiem neesmu iepazinies, kad jūs tos nosūtījāt. Vēl neesmu tos matījis. Bet, protams, tas jau nav nekas traģisks, tas nav pasaules gals, vēl ir laika gana. Es domāju, ka komisijas izspra, nospraustais mērķis ir pareizs, proti ēku apdriešināšana, protams, ir jāparūpējas, lai rūpnīcas arī palīdzētu katastrofas seku novēršanā, lai uzņēmumu palīdzētu un ir jāaizsargā arī nodokļu maksātāji un uz risku balstīti apdrošināšanas tarifi, tas ir ļoti labi. Tas ir tikai ieguvums un katastrofu nodarītā kaitējuma prēmijas, tas varbūt vairs nav tik jēgpilni un uzņēmumiem, kā arī offshore uzņēmumiem ir jāuzņems atbildība treškārt. Ir rakstīts par valsts izmaksātajām kompensācijām. Uh, šīs kompensācijas uh, nav saistīts ar profilaktiskiem pasākumiem, to es uh, jau esmu uzrakstījis grozījumos un tālāk obligātā apdrošināšana. Pret to noteikti ir jāvēršas, jo tas pietiekami uh, ne, nerunā par pašu atbildību un šāda apdrošināšana saskaņā ar pašreizējām apdrošināšanas normām būtu pārāk dārga. Un šādi riski un riski, kas atkārtojas, tādā veidā tiek izslēgt no aptvērumu. Un tādēļ es uzskatu, ka ņemot vērā 66 grozījumus, mēs tomēr esam vienojušies par tādu kopsaucēju, tas ir iespējams un varēsim arī parūpēties par pietiekamu augstu aizsardzības līmeni. Uh, pilsoņiem līgumi ir jāvienkāršo un ir jāvērš pret šo obligāto aizsardzību. Kolēģis ir sagatavojis labu ziņojumu un ceru, ka ar ETP grupas atbalstu mēs varēsim gal galā arī vienoties un nobalsot par paldies. Okay, and for the S&D. Paldies, SND grupa lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Daži vārdi. Micīkundas vārdā viņa nevarēja būt klāt e, šovakar un viņa vēlējās, lai es viņas vārdā pasaku sakojošo. Vispirms paldies referentam un visiem kolēģiem, kas ir devuši savu ieguldījumu, iesniedzot grozījumus. E, jo tas ir tāds labs turpinājums tālāk um, diskusijām, kuras mums šeit bija iepriekš. Viņa atzīst arī, ka nav īpašu problēmu nonākt pie kompromisa grozījumiem. Viņa uzskata, ka, ap, ka grozījumi tā tad izsaka uh, šo te uh, apšauba to, ka ir nepieciešama Eiropas Savienības līmeņa likumdošana. Ehm, taču tāpat laikā Eiropas Savienība ir jāspēlē ļoti svarīga loma, īpaši ja runa par informāciju, ja mēs runājam par izplatību un riska prēmijām, ehm, un risku, ko uzņemas eh, apdrošināšanas kompānijas, un kā tas ietekmē patērētājs un polišturētājs. Eh, likumdošana dalībvalstīs ir ārkārtīgi atšķirīga, tādēļ ir svarīgi, lai cilvēkiem tiktu sniegta informācija tad, kad tā tiem ir vajadzīga. Grozījumos ir runāts arī par to, ka nedrīkst aizmirst par eh, individuālu atbildību. Uh, taču viņi uzskata, ka dalību valstīm ir jāturpina realizēt sava katastrofu novēršanas eh, politika, jo eh, tā ir nepietiekam realizēta pagaidām, netiek pilnībā realizētas tās tiesību normas, kas jau ir eh, likumdošanas sistēmās. Viņa atbalsta arī domu par to, ka prevencijas un sadarbības politika šajā jomā būtu attīstām. Un visbeidzot, eh, viņa uzskata, ka nebūs nekādu problēmu nonākt eh, pie eh, vienošanās par grozījumiem un kompromisiem. Paldies! Paldies, un tagad Alda grupas vārdā Nīls lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Manas grupas vārdā man nav te pārāk daudz komentāru. Es domāju, ka ziņojums ir ļoti līdzsvarots un Gan es, gan mani kolēģi nav iesnieguši pārāk daudz grozījumus, es esmu iesniedzis divus. Kā es jau jautāju iepriekš, jautājums ir kādēļ jūs šeit runājat vienā dokumentā par dabas katastrofām un cilvēku izraisītām katastrofām. Un varbūt mums vajag trešo kategoriju, jo vēl ir arī komisijas izraisītās katastrofas, tā varētu te ļoti labi iederēties kop, kopainā. Lūk, un dabas katastrofas, un tas, starp citu, ir punkts, kur uh, eh, Terhastekungs pieminēja, ka tās te neiedaras, un Un šeit ir svarīgi nošķirt šīs te divas, e, divas e, katastrofu veidus. Un ir jāceras arī, e, ko dara citi ģenerāla direktorāta komisijā. Un ar ko strādā citas komitejas. Komisija darbojas ar uh, civiltieskās atbildības eh, direktīvu katastrofu gadījumos un kodola katastrofu, eh, cil, eh, tātad reaktoru civiltiesko atbildību. Un nevajadzētu mums to visu salikt vienā katlā, vienā ziņojumā, respektīvi tikai otro, trešo vai ceturto reizi atkārtojot to, kas jau ir citos ziņojumos, direktīvās. Nu, tas būtu viss. Es domāju, beigās mēs panāksim labu pozitīvu rezultātu. Domāju, Terho eh, kungs ar to tiks galā. Nezinu, par komisijas to nevaru tādu pārliecību teikt, bet, nu, paldies. Liels paldies zaļo vārdā, tagad savā vārdā. Jā, jā, tagad savā vārdā daži komentāri par šo ziņojumu. Vēlētos pateikties par kompromisu priekšlikumiem. Tie ir kompromisi, kas mums e, visumā ļoti lielā mērā ir pieņemami, taču, mūsuprāt, ar tiem vien vēl nepietiek. Ir būtiskas e, domstarpības tomēr starp mums un referentu, un mēs vēlamies nonākt pie kaut kāda kopsaucēja. Šie grozījumi tā īsti uh, nepauž tādas Eiropas līmeņa ambīcijas. Tie neļauj mums virzīties Eiropas uh, harmonizācijas virzienā, Eiropas līmeņa harmonizācijas virzienā, kad mēs runājam par prevenciju un apdrošināšanu, mums tieši otrādi ir vajadzīga lielāka konverģence, kad mēs runājam par aizsardzību no šiem riskiem. Jā, mēs esam iesnieguši uh, eh, paši savus grozījumus, un es atgādināšu galvenos punktus. Vispirms izplatības uh, rādītāji šeit ir jārunā arī par adekvātumu. Tad, kad mēs runājam par riska izvērtēšanu, riski ir saistīti mm, ar cilvēka darbību. Ļoti bieži ir pārobežu riski, Mēs to pavisam nesen redzējām, kas notika ar Donavas uh, mm, piesārņojumu un uh, tātad tas, tam, tam visam ir pārobežu sekas un tādēļ ir ļoti svarīgi, lai būtu uh, pirms līguma informācija apdrošināšanas polisēm. Mums ir nepieciešams izveidot arī Eiropas datu bāzi, kas identificē uh, riska jomas, un tam būtu jābūt, tai būtu jābūt interaktīvai tīmekļu vietnē. Tālāk eh, aktīvāk loma jāspēlē gan Eiropas, gan dalību valstu attiecīgajām eh, iestādēm, tad, kad ir runa par informācijas sniegšanu. Jā, 12. grozījums, ko mēs iesniedzām, jūs sacījāt, ka nav īsti skaidrs, ko mēs ar to esam domājuši. Es to te tagad nelasīšu, bet tā ideja bija tāda, ka ka šis te dalījums eh, starp eh, dabas katastrofām un cilvēku izraisītām katastrofām, eh, nu, šī te, šis te nošķīrums ir ļoti tāds neizteikts, trausls. Uh, jo, jo galu galā e, cilvēku izraisītas katastrofas var ietekmēt ekosistēmas, kas pēc tam noved pie dabas katastrofām, tā kā mums vajadzētu tādu vispārīgāku skatu uz to visu raudzīties. Paldies, Eka Ervarda Ašlī. Jā, paldies priekšstādātāji. Es arī vēlētos pateikties referentam par paveikto darbu pie šī dokumenta. Es domāju, sākotnējais ziņojums bija ļoti labi uzrakstīts un par spī... un pretstatām, ko Vīskungs teica, es nedomāju, ka mums šeit ir vajadzīga eh, spēcīga Eiropas līmeņa rīcība šajā jomā. Es atbalstu eh, vairumu grozījumu, kas ir piedāvāti, vairums no tiem ir līdzsvaroti. Un tālāk eh, es arī uzskatu, ka dabas katastrofa un cilvēku izraisītas katastrofas ir jāskata atsevišķi, un eh, Eiropas eh, līmeņa pieeja, manuprāt, ir neproduktīva, ņemot vērā to, ka šīs katastrofas ļoti dažādas dažādos reģionos. Tālāk par piesardzības pasākumiem, jā, to es atbalstu, jā, jo Dalība valstis ir atbildīgas par to, lai norādītu uz eh, kā, valstīm raksturīgiem tipiskiem riskiem. Un visi šie grozījumi ir eh, ļoti pozitīvi, jo nav jau tāda viena risinājuma, kas derētu visiem. Bet man nedaudz eh, satrauc viena grozī, tāds viens grozījums, kur runa par toksiskiem apdrošināšanas produktiem. Man liekas, tas ir tā diezgan ofensīvi vai un es ceru, ka referents to neiekļaus. Bet eh, vēlreiz sākotnējais ziņojuma teksts bija labs, vairum grozījumi var atbalstīt, un tie, atbal, tie neapšaubām uzlabos eh, ziņojuma tekstu. Paldies, neredzu nevienu no goja grupas. Verners vēlas vēl atgriezties nedaudz. Es kaut ko piemirsu. Pirmais grozījums, ko es iesniedzu, mani uzmanīgie verīgie asistenti pamanīja šeit kādu neatbilstību angļu valodā. Tā tad es vāciski rakstīju, ir jārīkojas Eiropas Savienībā. Alen fals, alen fals nozīmē vācu valodā, tā tad eventuāli, ja nu tas ir nepieciešams un angļu valodā ir tulkots eh, Ins Besondere, it īpaši. Es ist, uh... Schwierige Übersetzung. Nu, to ir tā grūti pārtulkot. Varbūt, ka jūs to varat pieskaņot oriģinālajai redakcijai, kur ir teikts, eh, ja nepieciešams, nevis it sevišķi. Nu, redakcionāls dabas jautājums. Paldies. I, I understand you're saying it should have been Jā, es saprotu, ka tas būtu jātulko kā possibly, nevis in particular, kas īstenībā nozīmē specially. Jā, nu jā, skaidrs. Es domāju, ka Sampo to ņems vērā. Tas bija tās grozījums, jā? Tas ir pirmais grozījums. Pats pirmais Lāngenkunga grozījums. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Šķiet, ka nē. Tādā gadījumā, Sampo, vēlreiz došu tev vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi vēlētos pateikties visiem par ieguldījumiem un arī par paskaidrojumiem. Es ar nepacietību gaidu ēnu referentu tikšanos e, šķiet nākamajā nedēļā, cerams, ka nākamajā nedēļā. Mans mērķis, kā vienmēr, ar šo ziņojumu bija radīt īsu, e, konspektīvu tekstu, kas e, izklāsta parlamenta pozīciju Eh, un sniedz skaidru atbildi uz un reakciju uz komisijas zaļo grāmatu. Un cerams, ka mums arī izdosies šādu te ziņojumu radīt. Paldies, un man ir prieks dzirdēt, ka tas viss virzās priekš tik labi. Mēs plānojam balsošanu komitejā 17. decembrī, tā kā šķiet, ka tas arī būs iespējams, un tālāk eh, tas tiks izskatīts februāra pirmajā plenārsēdē. Šodienai tas būtu viss, rīt no rīta mums ir viedokļu apmaiņa pār Angelu Gorija, OECD ģenerālu sekretāru, un viņš parasti ir ļoti uh, vērtīgs runātājs, tā kā es aicinu jūs visus būt šeit. Es, protams, būšu šeit, un es ceru, ka e, jums tas viss patiks. Līdz rītam!